Ladies and gentlemen, let me open the meeting of the. Dāmas un kungi, es sākšu cilvēktiesību apakškomitejas sanāksmi. Mums vispirms jāpieņem darba kārtība. Es neesmu saņēmis nekādus citus priekšlikumus, līdz ar to piedāvātais darba kārtības projekts var tikt pieņemts patreizējā versijā. Šajā sēdē mums būs jāizskat vairāk jautājumu Es būšu tas, kurš paziņos priekšsēdētāji, paziņos pēc tam Gžiba kungs pārņem sēdes vadību. Es jau atvainojos Loh Bīlers kundzes vietā pēdējā brīdī viņai radās aizkavējumi un viņa nevarēja ierasties šodien Briselē. Mums ir jāapstiprina protokols sanāksmē, kas notika 17. un 18. septembrī. Tā kā iebildumu nav, šo protokolu varam apstiprināt. Pārējām pie trešā darba kārtības punkta - apakškomitejas otrā priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Iespējams, ka deputāti jau zina, ka Agnese Lebruna, kas bija otrā priekšsēdētāja vietniece, nesen atkāpās no šī amata. Eiropas Tautas partija grupa ir informējusi sekretariātu, ka viņas vietā varētu strādāt Žans Roata pēc Lebrunas kundzes atkāpšanās, tātad mēs varētu izskatīt šo priekšlikumu. Vai ir vēl kādi kandidāti otrā priekšsēdētāja vietnieka amatam? Šķiet, ka citu kandidātu nav. Tādā gadījumā man ir ierosinājums. iecelt Roatas kungu ar aklamācijas procedūru. Apsveicu jūs, Roatas kungs, jūs esat kļuvis par otro priekšsēdētāju vietnieku un gribu jūs aicināt mums pievienoties šeit zāles priekšā prezidijā. Announcement. Uh... Vēl daži paziņojumi. Ir vesela virkne paziņojumu šodien. Pirmkārt. Lēmums par Saharova balvas piešķiršanu Irānas aktīvistei juristei Nasrinai Safadī un filmu režisoram Džafaram Nafadī. Viņi abi šogad ir izpelnījušies Eiropas parlamenta Saharova balvu par domas brīvību. Tā ir izlēmusi prezidenta konference 28. oktobra tikšanās laikā. Es varu tikai piekrist prezidenta Šulca paziņojumam. Savā paziņojumā Šulc kungs teica, ka Saharova balvas piešķiršana par domas brīvību šiem te abiem Irānas pilsoņiem ir solidaritātes signāls, tāpat arī atzinības zīme kādai sievietei un vīrietim, kas nebaidās, kas nevarēja tikt iebiedēti un kas nolēma rūpēties par savas valsts likteni vairāk nekā paši par savu likteni. Šulc kungs izsaka patiesas cerības, kā abi šie cilvēki varēs personiski ierasties Strasbūrā decembra plenārsesijas laikā, lai saņemtu viņiem piešķirto Saharova balvu. Par to, kā šie īrāņi varētu ierasties Eiropas parlamentā. ANO aicinājums ir tāds, kurš izsaka, par, izsaka lielas bažas par šo abu cilvēku likteni Irānā. Eiropas parlaments pievienojas ANO, mēs aicinām viņu stūdaļu pat atbrīvot un respektēt viņu pamatbrīvības, tādas kā vārda brīvību un pārvietošanās brīvību. Sutudehs kundzes veselība šobrīd ir briesmās, jo viņa ir sākusi bada streiku 17. oktobrī. Jāatzīmē arī tas, ka Eiropas parlamenta delegācijas brauciens uz Irānu tika atcelts, tādēļ, ka deputāti vēlējās satikt šos abus Saharo balvas laureātus un personiski uzaicināt viņus ierasties šī gada decembrī Strasbūrā. taču mums tas netika ļauts. Šī gada Saharova balvai tika pieteikti vēl vairāk citi cilvēki. Viktora Singa Bīra, piemēram, pavisam nesen tika ieslodzīts uz astoņiem gadiem, gadiem cietumā. Uh, tādēļ, ka e, viņš ir izteicis runas, kuras, kurās viņš tiek vainots terorismu mēģinājumā. E, tiesa, kas tika organizēta, lai viņu tiesātu Ruandā, neatbilst nekādiem starptautiskiem noteikumiem. Tādēļ mēs aicinām Ruandas varas iestādes pārskatīt šo te tiesas spriedumu un e, piedāvāt taisnīgu tiesu. Tālāk par steidzami izskatāmiem gadījumiem, e, jautājumiem Strasbūrā. Iepriekšējā plenāra sesijā, kas notika oktobrī, mēs pieņēmām rezolūcijas par sekojušiem jautājumiem - cilvēktiesības apvienoties Arābu Emirātos. Deputāti aicināja šīs valsts valdību pārtraukt, vajāt cilvēktiesību uh, aktīvistus un tūdaļ pat atbrīvot 64 politieslodzītos. Tāpat arī deputāts savā rezolūcijā aicina pamatīgi izmeklēt tos publiskos draudus un uzbrukumus, kas tika vērsti pret Ahmedu Mansūru, un izmeklēt arī visus citus vajāšanas gadījumus. Diskriminācija pret kristiešiem Pakistānā, it īpaši Malalas Jusafras diskriminācija. Ņemot vērā aizvien paplašinošos ekstremālo izturēšanos pret sievietēm un bērniem, kas saņem draudus no talibiem, Eiropas parlaments nosoda uzbrukumu Malalai Jusufai Zājai, uh, kas ir iesaistījusies meiteņu tiesību aizstāvēšanā. Meiteņu tiesības iegūt izglītību ir viņas galvenās cīņas objekts, un viņa ir kļuvusi par tādu kā modeli daudz meiteņu acīs. Bija arī rezolūcija par Kambodžu. Rezolūcijā nosodām spriedumus pret opozīcijas vadītājiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Rezolūcijā mēs aicinām viņus tūdaļ pat nekvējoties un bez noteikumiem atbrīvot. Tāpat arī rezolūcijā ir runa par zemes piešķiršanu agroindustriālajai attīstībai. Mēs aicinām šajā rezolūcijā pārtraukt zemnieku padzīšanu no savas zemes. Bez tām Strasbūrā mēs arī balsojām par vēlēšanām Baltkrievijā. Uh, un debatējām par tām, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par vēlēšanu norisi Baltkrievijā. Šajā rezolūcijā mēs izsakām dziļu nožēlu par to, ka kārtējo reizi parlamenta vēlēšanas Baltkrievijā nenotika saskaņā ar daudziem SAO pamatnoteikumiem. Tādēļ Baltkrievijā ievēlētais parlaments nav saņēmis demokrātisko leģitimitāti, uzskata Eiropas parlamenta deputāti savā rezolūcijā tikšanās ar Baltkrievijas politieslodzīto sievam, ar Alesa Bielatska sievu un Mikola Statkeviča sievu. Tikšanās notiks Eiropas parlamentā 7. novembrī pulksten divos pēcpusdienā. Šo tikšanos mēs organizējām kopā ar Baltkrievijas delegāciju. Tālāk par vēlēšanām Grūzijā. Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par vēlēšanu norisi. Šajā rezolūcijā mēs veicām valsti ar pirmajām demokrātiskajām vēlēšanām, kurās valsts vara tika nodot no vienas vēlētas valdības citas valdības rokās. Eiropas parlaments izteica cerību, ka ievēlētie pārstāvi turpinās attīstīt Grūziju tā, lai tā tuvinātos Eiropas vērtībām un ka tā sadarbosies ar opozīciju šajā laikā. Tāpat arī Mēs atzinām to, ka SAO savā vēlēšana novērošanas pārskatā ir izteicis dažas iebildes, joprojām ir izteikts bāžas pār pulcēšanos brīvību, ir aizdomas pār spīdzināšanu, tāpat arī tiek kritizēta eh, cietumu reforma un tam līdzīgi. Sergeja Magnitska lieta. Plenārsēde pieņem rekomendācijas attiecībā uz pasākumiem un sankcijām, kas būtu izvēršams pret Magnitska eh, nāvē vainojamiem un apvainotiem cilvēkiem. Mēs atzīstam, ka ir nepieciešama eh, tāda Eiropas Savienības ierēģis, er, tādas eh, ierēģi, tāds ierēģiņu saraksts, kuri varētu būt atbildīgi par Magnitska nāvi arī tādi ierēdņi saraksts, kuri vajā viņa māti un atraitni. Pret šiem ierēdņiem varētu izvērst dažādas sankcijas, piemēram, iesaldēt eh, viņu vīzas, neļaut viņiem iebraukt Eiropas Savienībā, iesaldēt arī viņu finanšu aktīvus arī viņu aktīvus un viņu ģimeņu aktīvus Eiropas Savienībā. Mēs aicinām padomi aicināt Krieviju izvērst ticamu un neatkarīgu šīs lietas izskatīšanu un izmeklēšanu, tā lai saukt pie atbildības visus vainīgos tieslietu sistēmas reforma un korupcijas apkarošana arī ir jautājumi, kas parādās mūsu rekomendācijās. Tāpat arī mēs aicinām padomi uh, šos jautājumus turpināt izskatīt divpusējās sēdēs ar Krievijas varas iestāžu pārstāvjiem. Pēdējā laikā ir parādījušies jauni represiju gadījumi Krievijā. Ir uzsākt krimināla lieta pret Sergeju Daļcovu, kas ir opozīcijas aktivists. Viņam tiek pārmests tas, ka viņš organizē masu uh, pasākumus, uh, streikus un demonstrācijas, un par to viņam varētu piespriest 12 gadus ilgu cietumsodu. Leonīts Razvožājevs, kas ir Iljas Ponomarova asistents, un tas ir opozīcijas deputāts, viņš tika no, nolaupīts Kijevā pēc tam, kad viņš tikās ar ANO bēgļu uh, organizācijas pārstāvjiem un lūdz politisko patvērumu. Tagad šis cilvēks ir apcietināts un tiek vainots masu nekārtību izraisīšanā. 26. oktobrī Strasbūrā Lohbīlers kundze piedalījās videokonferencē, kurā piedalījās Vietnamas delegācija. tā bija daļa no cilvēktiesību dialoga, kas notika ar Vietnamu iepriekšējā dienā Bonnā. Vietnam ir paziņojis, ka tā vēlas iestāties ANO cilvēktiesību padome laika posmā no 2015. līdz 2016. gadam. Tādējādi mēs ceram, ka Vietnam uzņemsies papildus saistības cilvēktiesību jautājumā. Eiropas parlaments piedalījās kā novērotājs Ukrainas vēlēšana laikā 28. Eh, oktobrī. SAO sākotnējais pārskats uzskata, ka 28. oktobra vēlēšanas notika negodīgos apstākļos, administratīvos resursus izmanto tikai pie varas esošie, vēlēšana kampaņa bija necaurskatām, partiju finansējums tāpat, un arī nebija līdzsvarots partiju pārstāvniecības līmenis. Uh, plašsaziņas līdzekļos. Vēlēšana rezultāti līdz ar to uzskatāmi par soli atpakaļ demokrātijas aspektā. Mūsu delegācijas vadītājs bija Kovalkungs. Mēs uzskatām, ka jādomā arī par plašākām sakām Ukrainas iestādēm, kas ir kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem, piemēram, par ombudu likteni. Domājams, ka vēlēšana norise ietekmēs Ukrainas attiecības ar Eiropas Savienību kopumā. Ķīnas delegācija devās uz Ķīnu. Tirkijas nedēļas laikā Lohbīlers kundze piedalījās darba grupas braucienā uz Ķīnu. Šī darba grupa ir izveidota Eiropas parlamentā. Delegācija devās uz Pekinu un Čongvinu Ķīnā. Vēl man jāpiezemina brauciens uz Ņujorku, kurā piedalījās AFET, DROA un SEDE komitejas. Mēs devāmies uz ANO ģenerālās asamblējas sēdi, taču šīs brauciens tika saīsināts viesuļvētras sendija dēļ. Gandrīz vai visas sēdes tika atceltas un deputāti sēdēja viesnīcās. Nedaudz vēlāk delegācija atskaitīsies par šo braucienu. Iespējams, ka šī atskaita notiks kopā ar ārlietu komitejas atskaitu. Līdz ar to priekšsēdētāji paziņojumi ir beigušies. Paldies par uzmanību. Un tagad es atstāšu sēdes vadītāju krēslu un ļaušu Gžiba kungam pārņemt sēdes vadīšanu. Thank you. Thank you very much, Mr. Kukan. Paldies, Kukan kungs. Tas bija ļoti labs sākums šodienas apakškomitejas sanāksmei. Bet es turpināšu tālāk poļu valodā. E, przechodzimy do punktu. Tātad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta kas ir piektais punkts. Cilvēktiesību aspekti Eiropas komisijas 2012. gada progresa ziņojumos. Komisija ir izplatījusi paziņojumu padomēji un parlamentam te pašā dienā, kad šis ziņojums tika publicēts. Un uh, komisija arī. Nerām. E, Komisija ir izplatījusi savus progresa ziņojumus. Un šajos ziņojumos komisija izvērtē progresu potenciālajās kandidātu valstīs attiecībā uz dalības kritērijiem un šo kritēriju izpildi. Uh, līdz ar to uh, progresa ziņojums aptvēra Melnkalni, uh, Maķedonijas Dienvidslāvijas republiku, Serbiju un arī Bosniju un Hercegovinu, kā arī Albāniju. Tāpat uh, tika izplatīts uzraudzības ziņojums par Horvātiju kā iestājas valsti. Te pašā, ziņā komisi, te pašā dienā komisija publicēja arī ziņojumu par stabilitātes un asociācijas nolīgumu ar Kosovu. Protams, ka daudz no Kopenhāgenes kritērijiem ir politiski, un saskaņā ar tiem kandidātu valstīm ir jāveido stabils demokrātiskas institūcijas, jāuzlabo tiesiskuma, cilvēktiesību situācija, kā arī jārūpējas par minoritāšu pasargāšanu. Un cilvēktiesību ievērošana un tiesiskums ir būtisks, lai valsts varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti un tāpēc eh, tie ir arī būtiska stratēģijas sastāvdaļa un ir ļoti svarīgi 2012. un 2013. gada stratēģijai. Komisija uzskata tiesiskumu par vienu no galvenajiem paplašināšanās politikas aspektiem. Šodien mēs vēlētos apspriest uh, dažus jautājumus saistībā ar cilvēktiesībām un paplašināšanos. Horvātija drīz pievienosies Eiropas Savienībai, tā kļūs par dalību valsti, un es ceru, ka šī diskusija būs noderīga. un palīdzēs uh, kandidātu valstīm noskaidrot, uz ko koncentrēties. Ir arī runa par citām valstīm, par, par tām valstīm, kas tiecas iegūt kandidātu valsts statusu. Un, uh, un te mēs pievērsīsimies mūsu viesim no paplašināšanās ģenerāla direktorāta. Tūlīt vārds tiks dots arī jums. Un saskaņā ar šīs dienas darba kārtību jums būs 15 minūšu laiks, lai, uz, lai izteiktos. Much, uh... Paldies. Žiba kungs, uh, paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani šodien izteikties šajā apakškomitejā un runāt par 2012. gada paplašināšanās pakotni. Uh, un ar cilvēktiesībām saistītajiem aspektiem, ar kuriem padoma un parlaments tika iepazīstināti 10. oktobrī, kā jau jūs varbūt to atceraties. Pakotne ir uh, diezgan uh, plaša. Mm, tajā bija aptuveni 800 lapušu, un kā jau katru gadu, komisija ir ļoti rūpīgi izpētījusi situāciju kandidātu valstīs un mēs raudzījāmies, kā tiek ievēroti visi kritēriji, kas ir izvirzīti dalībai Eiropas Savienībā. Un viens no būtiskākajiem ir tas, ko jūs jau pieminējāt, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs esam šeit, proti, te ir jārunā par Kopenhāgenes politiskiem kritērijiem. Priekšsēdētā jūs jau arī pareizi norādījāt, ka mēs esam izvērtējuši situāciju kandidātu valstīs, un šogad ļoti svarīga bija Kosova. Uh, un uh, bija jāizvērtē tas, vai šī valsts varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti stabilizācijas un asociācijas nolīguma kontekstā, un, ja runājam par Horvātiju, tad tur tika veikts vairāk uzraudzības darbs. Es pateicos par iespēju šodien šeit apspriest pamata cilvēku tiesību jautājumus, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tam atliks laiks. Es vēlos norādīt, cik svarīgi Eiropas komisijai un manai nodaļai uh, saskarties ar to sadarbību, uh, kas ir bijusi ar daudzām institūcijām. Tiem ir jāpiemina EITSO mm, un arī citas organizācijas, tostarp pilsoniskās sadarbības organizācijas. Un jāteic, ka komisija nebūtu sasniegusi savus rezultātus bez šo organizāciju atbalsta. Es arī vēlētos strukturizēt eh, savu īso prezentāciju divās daļās. Pirmkārt, vēlos jūs iepazīstināt ar vispārīgiem secinājumiem šajos ziņojumos, un tie attiecas uz visām mūsu izvērtētajām valstīm, un otrkārt, Es gribētu pievērsties eh, dažām valstīm īpaši, lai pastāstītu par eh, ziņojumos konstatēto. Runājot par vispārīgo cilvēktiesību situācijas izvērtējumu, ir jāteic, ka lielākajā daļā Rietumbalkānu valstīs un Turcijā cilvēktiesību situācija sagādā bāžas, neraugoties uz panākto progresu. Progress galvenokārt ir saistīts ar to, ka tiesiskais un institucionālais ietvers, kas ir vajadzīgs cilvēku tiesību aizsardzībai, kopumā funkcionē, un tas veidojas strauji un ir pozitīvi vērtējams. Taču galvenā problēma ir saistīta ar tiesību aktu un mehānismu īstenošanu, Nav runa par to, ka nebūtu tiesību aktu, runa ir par to, ka šie tiesību akti netiek efektīvi īstenoti. Tas nozīmē, ka dalību valstīm nāksies atvēlēt ievērē, ievērojams finanšu un cilvēku resursus, lai īstenotu daļu tiesību aktu. Un te mēs runājam par eh, ombudiem, par eh, starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, kurām nepieciešams liels finansējums un citiem aspektiem. Protams, ka dalību valstīs situācija atšķiras, kā jau es to norādīju, un es vēlāk iedziļināšos uh, detalizētāk. Taču galvenās tendences ir šādas. Pirmkārt, izpausmas brīvība, izteikšanās brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība, uh, geju, lesbiešu un transseksuāļu aizsardzība un minoritāšu aizsardzība. Runājot par izteiksmes brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Taisnība, ka uh, daudzās no kandidātu valstīm uh, Šobrīd situācija plašsaziņas līdzekļu jomā ir visnotaļ plurālistiska, bet tai pašā laikā ir jānodrošina pilnīga izteiksmes un plašsaziņas līdzekļu brīvība, jo virknē valstu situācija sagādā zināmas bāžas, notiek politiski iejaukšanās, ekonomisks spiediens un nepietiekama žurnālistu aizsardzība tiek nodrošināta pret uh, apdraudējumiem. Uh, Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šogad ir jāziņo, ka Turcija ir īpašs gadījums, ir bijis eh, diezgan daudz izmeklēšanu pret žurnālistiem un izdarīts spiediens uz plašsaziņas līdzekļiem. Un runājot par izteiksmes brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību, eh, Komisija plāno rīkot konferenci 2013. gada jūnijā, un tā būs eh, kā papildu konference tai, kas notika pērn maijā kopā ar Eiropas parlamentu. Šajā konferencē mēs plānojam pulcēt plašsaziņas eh, līdzekļu un citas iesaistītās puses un runāt par Eiropas standārtu ievērošanu. Komisija arī cer uz ciešu sadarbību ar parlamentu un jo īpaši ar šo apakš eh, komiteju, organizējot otro speak-up konferenci. Vēl viena tendence, ko es vēlētos uzsvērt, ir diskriminācija, kas vērsta pret lesbietēm, gejiem un transseksuāļiem. Tā joprojām ir plaši izplatīta visā reģionā, gan uh, sabiedriskajā dzīvē, gan arī privātajā sfērā. Nesen tika aizliegts Belgradas praids drošības apsvērumu dēļ, un tas notiek jau otro gadu, un tas skaidri norāda uz to, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu uh, labāk šo kopienu iekļaušanu un to pasargāšanu no naidīgas eh, attieksmes. Otrā tendence, ko es vēlētos uzsvērt, ir problēmas, ar kurām saskaras nacionālās minoritātes Rietumbalkānu reģionā. Daudzos gadījumos šis jautājums ir saistīts ar bēgļu un iekšēji pārvietoto personu jautājumu. Pēc bijušās Dienvidslāvijas republikas sabrukuma pārvietoto personu sarakstā nonāca miljoni un eh, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt eh, ilgspējīgu šo cilvēku atgriešanos un iespējas viņus izmitināt. Tā ir problēma lielākajai daļai Rietumbalkānu valstu. Viena no minoritātēm, kas ir jo īpaši cietusi no grūtiem dzīves apstākļiem un diskriminācijas, ir Romi, jeb Ēģiptes Romi. Daudziem no viņiem joprojām ir liels problēmas piekļūt izglītībai, darba vietām, veselības aprūpei un eh, atbilstošiem apstākļiem dzīvošanai. Komisija atbalsta valstis viņu centienos eh, īstenot rīcības plānus, lai nodrošinātu dialogu, lai nodrošinātu atbilstošu tehnisku un finansiālu palīdzību Šie ir tie aspekti, ko es vēlējos jo īpaši uzsvērt. Un man vēl ir pāris vispārīgas piezīmes par komisijas pieeju, un tās pamatā lielā mērā ir komisāra Fulis idejas par pamatiesībām, kā arī tiesiskuma un korupcijas apkarošanas aspekti Jūs iespējams esat lasījuši kopējo pakotni, bet pietiek izlasīt stratēģisko dokumentu, lai saprastu, ka pakotnes centrā ir tiesiskums. Un tie nav tikai tukši vārdi. Mēs patiešām mēģinam pārvērst eh, tos reālā darbībā, lai panāktu progresu valstīs un tuvinātu tās Eiropas Savienībai, palīdzot tām kļūt par dalību valstīm. Un jāteic, ka tās nav tikai dalību val kandidātu valstu problēmas, pie kurām tām jāstrādā. Tie ir jautājumi, pie kuriem mums ļoti nopietni ir jāstrādā arī pašā Eiropas Savienībā, ir skaidrs, ka pamatvērtības, cilvēktiesība aizsardzība, tiesiskums ir kļuvuši par problēmu jautājumiem arī pašā Eiropas Savienībā. Jāteic, ka tas ir tāds apusgriezīgs nāzis. Un praksē tas nozīmē, ka mums eh, bija jāizvēlas uh, atbilstoša pieeja saskaņā ar akī un saskaņā ar pamattiesībām. Tātad te ir runa par 23. un 24. nodaļu. Mēs esam sākuši izmantot jaunu pieeju, kā jau es to sacīju, piemēram, Melnkalnas gadījumā sarunas par iestāju ar Montenegro jau ir sākušās. Un Jāteic, ka šīs divas sadaļas par tiesiskumu tiek pārunātas kā pirmās saruna procesā, un tās ir diezgan ievērojamas pārmaiņas salīdzinot ar līdzšinējo iestājas procesu, šīs sadaļas tiek uzskatītas par sarežģītākajām. Agrāk tās kā sarežģītākās tika atstātas pēdējās. Un šis uh, jaunais process dod mums vairāk laika pārskatīt šīs nodaļas un arī dod vairāk laika kandidātu valstīm īstenot pasākumus. Es arī vēlos norādīt, ka mēs esam īstenojuši, organizējuši virkni specifisku fórumu un diskusiju, tādajādi varam apliecināt, ka mūsu rīcībā nav tikai tukši vārdi. Uh, un uh, tie bija vērsti, šie fórumi bija vērsti uz pamattiesībām, uz cilvēktiesībām, tika veidots dialogs ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, kurā akcents bija uz šiem jautājumiem. Ir arī dialogs par tiesiskumu ar Kosovu, kas sākās šogad, notiek strukturēts dialogs par tiesiskumu jautājumiem, kas sākās ar Bosniju un Hercegovinu. Tāpat arī ir komisāra Fulles veidotā darba kārtība Turcijai, un arī tā ir ļoti būtisks solis šo jautājumu risināšanā. Pirms es pievēršos konkrētām valstīm, vēlos norādīt, ka runājot par Eiropas Savienības sniegto atbalstu kandidātu valstīm, pirms iestājas instrumentu ietvaros Eiropas Savienība jau īpaši koncentrējas uz programmām, kas palīdz dalību valstīm veidot reformas gan tiesiskuma, gan citās jomās. Tālāk dažos vārdos par atsevišķām valstīm, un es sākšu ar Melnkalni, ar valsti, ar kur jau šovasar ir sākušās sarunas. Secinājums e, pakotnē ir tāds, ka Montenegro turpina uzlabot esošo institucionālo un tiesisko ietvaru, gan cilvēktiesību, gan minoritāšu aizsardzībā ir panākts ievērojams progress, uzlabojot juridisko un administratīvo ietvaru, gan civilo, gan politisko tiesību jomā. Tāpat arī tiek izmeklēti vardarbības gadiem pret žurnālistiem, un iestādes eh, pārskata savu izturēšanos, tomēr ir vajadzīga papildu resursi un apmācība. Te es atgriežos pie jau sākumā sacītā tiesība akti ir izveidoti, bet ir pienācis īstais laiks tos ieviest praksē. Montenegro ir arī panākusi milzīgu progresu minoritāšu aizsardzībā, jo īpaši runājot par romiem, un arī attiecībā uz pārvietoto personu juridisko statusu, taču Romu iekļaušana ir jāpapildina ar attiecīgiem politiskiem dokumentiem. Tālāk pāriešu pie Sērbijas. Cilvēktiesību un minoritāšu aizsardzību reglamentējošie tiesību akti Serbijā darbojas, tomēr to īstenošanā ir jāpieliek turpmākas pūles, Tālāk runājot par pulcēšanās brīvību, par uh, pilsoņu tiesībām, tās tiek uh, ievērotas, bet ir jāteic, ka 2012. gadā atkal tika aizliegts geju un lesbiešu praids, žurnālistu tiesības ir apdraudētas, un arī piekļuvu tiesiskumam un bezmaksas juridiskai palīdzībai ir jāuzlabo. Jāpieliek pūles, lai nodrošinātu efektu efektīvu minoritātes aizsargājušo tiesību aktu īstenošanu Serbijā, un Serbijai jādara vairāk, lai nodrošinātu atbilstošu ekonomisko aizsardzību. Runājot par Albāniju, progresa ziņojumā ir secināts, ka mm, Albānija ir mm, kopumā panākusi progresu, taču Galvenā prioritāte būtu uzlabot cilvēku tiesību aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz sievietēm, bērniem un romiem. Tāpat arī pretdiskriminācijas politika nav īstenot vienmērīgi. Zināms, progress ir panākts īpašuma tiesību jomā, jauna tiesība akta attiecībā uz īpašumu atņemšanu un uh, reformas īpašuma tiesību jomā. Tās ir būtisks prioritātes, ko jau agrāk ir norādījusi komisija. Runājot par uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Institucionālais ietvars darbojas un progress ir panākts. Daudzās jomās, to starp arī uh, neizslavas celšanas jomā, bet ir uh, jārisina virkne uzdevumu plašsaziņas līdzekļu jomā un ir jārunā par interešu konfliktiem plašsaziņas līdzekļu jomā un jāvirzās uz nediskriminējošu un caurskatām pieeju. Ir panācis zināms progress attiecībā uz minoritāšu aizsardzību, un uh, ir pārskatīti būtiskie nolīgumi, un ir konstatēts, ka jārisina virkne uzdevumu, tostarp ir jāveicina etnisko kopienu uzticēšanos. Uz Runājot par romiem, ir veikta virkne pasākumu, to starp attiecībā uz personām bez dokumentiem un attiecībā uz romu integrāciju. Runājot par Bosniju un Hercegovinu, jāteic, ka cilvēktiesība un minoritāšu aizsardzība ir visumā nodrošināta, runājot par eh, izteiksmes brīvību, pulcēšanās brīvību un citiem jautājumiem. Eh, arī tur situācija ir uzlabota, tomēr turpinās apdraudējums žurnālistiem. Uh, plašsaziņas līdzekļu polarizācija un citi problēma jautājumi. Tāpat ir zināms progress uh, vardarbības apkarošanā pret sievietēm, bet bažas sagādā ar diskrimināciju saistītie jautājumi. Runājot par Kosovu, mēs neesam veidojuši progresa ziņojumu, bet drīzāk pētījumu par iespējamo Kosovas iestāju Eiropas Savienībā. Uh, Un jāteic, ka Kosovas institucionālais ietvers nodrošina garantijas cilvēku tiesību ievērošanai, bet Kosovai ir jāuzlabo un jāvienkāršo to iestāžu tīkls, kas aizsargā pamatu un cilvēktiesības. Visu beidzot, Turcija. Runājot par cilvēktiesībām un minoritāšu aizsardzību, situācija Turcijā rada nopietnas bāžas, jo īpaši attiecībā uz juridiskā ietvara piemērošanu organizētajā noziedzībā tiek uh, ierobežotas tiesības uz brīvību un drošību, uz pulcēšanos. Un runājot par izteiksmes brīvību, notiekošie pārkāpumi sagādā bāžas, plašsaziņas līdzekļu brīvība praksē tiek ierobežota, Un es vēlos arī pieminēt eh, to, ka tieslietu reforma pakotne tika apstiprināta Ankarā, un eh, arī tas ir nopietnas uzlabojums. Runājot par pulcēšanās brīvību, ir notikušas demonstrācijas, piemēram, armēņu genocīda piemiņas diena, kas notika visnotaļ mierīgi. Drošības spēki gan iejaucās demonstrācijā, uh, bez uh, iepriekšējas saskaņošanas. Tālāk jāpiemina cīņa pret diskrimināciju, trūkst uh, visaptverošas pret diskriminācijas likumdošanas, valdībai būtu jāpieliek pūles, lai uh, nodrošinātu aizsardzību neaizsargātajiem iedzīvotājiem, sievietēm, bērniem, gejiem un lesbietēm. Un es domāju, priekšsēdētāji ar to es varētu noslēgt savu iepazīstināšanu ar situāciju atsevišķās valstīs. Uh, Tas ir tāds apkopojums, bet sīkāk informāciju jūs varat atrast progresa ziņojumā. Paldies par uzmanību, un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Jā, protams. Mēs saprotam, ka ir jāņem vērā ļoti daudzi aspekti, un jūs jau ļoti visaptvarošā veidā mēģinājāt raksturot situāciju. No vienas puses mums ir fakti, bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka situācija šajās valstīs ir kompleksa, sarežģīta. Mēs esam par to runājuši gan plenārsesijā, gan arī citās komitejās. Un šis process turpinās. Mēs pastāvīgi vērtējam panākto progresu. Šobrīd vēlētos uzsākt debates un aicinātu kolēģus, kas vēlas izteikties. Lūdzu. Pasauk Kukan. Prašu upšai. Kukana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri no manas puses par šo jautājumu. Es ļoti pozitīvi vērtēju šīs diskusijas, kā jūs pareizi minējāt tās nenotiek pirmo reizi šodien, un jāsaka, ka komisijas progresa ziņojums par paplašināšanos ļauj mums pārunāt arī cilvēktiesību jautājumus kandidātu valstīs un potenciālo kandidātu valstīs. Un tur tiek atspoguļots progress saistībā ar Kopenhāgenā noteiktajiem kritērijiem attiecībās cilvēktiesību ievērošanu un minoritāšu tiesību ievērošanu kā Dienvidu Austrum Eiropas delegācijas vadītājs, es vēlētos pieskarties vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar šo reģionu, un runāšu gan tā vispārīgi, gan arī konkrētāk. Šajā reģionā noteiktie mērķi ir ļoti cieši saistīti ar veiksmīgu dažādu problēmu risinājumu saistībā ar cilvēktiesībām. Un īpaša uzmanība mums būtu jāpievērš bēgļu statusam, kā arī iekšēji pārvietotām personām, un arī efektīvas pārējas stratēģijas tieslietu jomā īstenošana saistībā ar šo personu tiesību ievērošanu. Rietumbalkānu valstu politiskā vēlme sadarboties šo jautājumu risināšanā var būt būtisks faktors, lai mēs sasniegtu mieru un arī nākotnē situācija tikai uzlabotos. Turklāt ir būtiski atcerēties, ka daudzi no centieniem rekonstruēt šīs sabiedrības daļa, šīs kopienas, tās vēl aizvien apdraud ekonomiska rakstura problēmas, kā arī korupcija, kas ietekmē visas šo reformu jomas un aspektus. Pavisam nesen esmu atgriezies no Bosnijas un Hercegovinas, Pagājušajā nedēļā biju tur devies visītē un mums bija starp parlamentārā sanāksme. Un arī mēs diskutējam par jautājumiem, par kuriem runājam šodien. Romu situācija Bosnijā, Hercegovinā rada lielas bažas, un mēs to pārunājam arī ar NVO pārstāvjiem, jo īpaši tika minēta problemātiskā piekļuva izglītībai. Gan NVO pārstāvi, gan arī politiķi var piekrist, ka uh, Šobrīd gandrīz nekas netiek darīts, lai atvieglotu Romu ļoti sarežģīto situāciju, un tajā pašā laikā tādēļ, šo iemeslu dēļ, Roma pār, virzās uz Eiropas Savienību, pieprasot um, sociālās nodrošinātības līdzekļus vai mēģinot rast veidus, kā apiet šo situāciju. Un tas ir saistīts arī ar vīzu liberalizācijas režīma iesaldē, iesaldēšanu. Šī ir visai pro liela problēma Bosnijai Hercegovinai, to atzīst arī politiķi, tomēr gandrīz nekas netiek darīts, lai šobrīd atrisinātu šo Rietumu Balkānu problēmu un palīdzētu šīm personām, kas kļūst par patvērumu meklētājiem. Tā ir problēma, kurai nepieciešams tūlīt meklēt risinājumu. Seidiča Finčī sprieduma īstenošana šobrīd nenotiek tik veiksmīgi, kā to mēs vēlētos. Šķiet, ka neviens nevēlas radīt precedentu šajā jomā, un rodas tāds iespējas, ka ir vēlams saglabāt esošo situāciju. Un tas ir saistīts arī ar iekšējo spiedienu attiecībā uz Eiropas Savienības nostāju šajos jautājumos. Un šķiet, ka arī starptautiskā sabiedrība nav gatava spērt lielu soļu šajā jautājumā. Un šī sprieduma izpilde ir būtiska, lai stātos spēkā Eiropas Savienības nolīgums ar šo Rietumbalkānu valsti. Tomēr, diemžēl, progress šobrīd nav vērojams, un arī Briselē šķiet mēs, mums nav izdevies atrast attiecīgos instrumentus, kas varētu ļaut mums panākt progresu. Tādēļ šis jautājums ir patiešām aktuāls, un par to būs jādomā arī nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Liels paldies. Vai vēl kāds gribētu šobrīd izteikties? neredzu, ka šobrīd vēl kāds gribētu runāt. Labi, tādā gadījumā vēlētos sveikt Vandarbu Brande kungu. Mūsu vidū viņš ir ieradies no reģionu komitejas. Mēs sastrādājāmies ļoti labi arī Eiropas padomē, pat visam labi atcerošos laikus. Luk van de Brande ir uzaicināts piedalīties mūsu komitejas sanāksmē. Viņš pārstāv reģionu komiteju mūsu vidū. Un reģionu komiteja savukārt pārstāv vietēju un reģionālu līmeņu spēlētājus Eiropas Savienībā. Reģiona komiteja ir ļoti labi kontakti ar, arī ar šī reģiona valstīm, un arī tas sniedz milzu ieguldījumu darba procesā. Mūsu reģionā līmeņa iestādes ļoti labi sastrādās arī ar kandidātu valstīm, un šāda veida labie piemēri var sniegt milzu ieguldījumu mūsu darbā. Gribētu sveikt Vande Brande kungu un dot viņam vārdus. Dažām minūtēm lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Jūs jau zināsiet, ka ir man patiešām liels prieks redzēt jūs priekšsēdētāju krēslā šajā apakškomitejā, jo tas atgādina man par labajiem laikiem, par mūsu kopējo darbu Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Ir acīm redzami, ka cilvēku, cilvēktiesības pēc būtības ir personu individu tiesības. Un demokrātija ir kopējas kolektīvas tiesības. Mēs visi zināsim, ka uh, demokrātijas ziņā vienmēr var panākt uzlabojums arī mūsu visu dalību valstīs, bet neatkarīgi no tā, lai, neatkarīgi no tā cik tālu esam demokrātijas attīstībā, cilvēktiesību ievērošana ir būtiska neskatoties to, kāda ir šī plašākā situācija. Cilvēktiesība ievērošana ir svarīga. Un tādēļ mums prieks redzēt, ka komisija pievērš tik lielu uzmanību šim jautājumam, un tas noteikti ir jāturpina arī darīt. Otrakārt, kas attiec uz reģionu komitejas pieeju šim jautājumam, un arī es savā topošajā ziņojumā esmu to minējis. Sākumā vēlētos runāt par atbildību. Eiropas Savienībā svarīgi ir ievērot visu līmeņu atbildību, gan vietējā, gan reģionālā, gan arī Eiropas Savienības līmenī šiem jautājumiem jāpiet pareizā veidā. Gribētu norādīt, ka jau pagātnē paplašanāšanās procesu no 6 līdz 9 valstīm, 15 beig beigās līdz 27 valstīm vienmēr tas tika noteikts valsts līmenī, tātad vai ir sasniegts nepieciešamais atbildības līmenis. Bet tagad mēs zinām, ka ir jāievēro savstarpējā sadarbība visos līmeņos, un tas attiec arī uz Eiropas Savienības paplašināšanos. Gribētu atsaukties uz Stokholmas procesu. Ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēktiesību un pamatiesību ievērošana Pirmkārt, ir jāskatās reģionāla un vietējā līmenī. Cilvēka reālā dzīve. Tieši tas ir tas būtiskākais, un arī mēs savā ziņojumā nedrīkstam pieiet decentralizētā veidā un runāt tikai par šo institucionālo lomu dažādu līmeņu iestādēm kandidātu valstīs. Un, nu, par Turciju runājot. Komisija pavisam kodolīgi ir izteiksies par šo jautājumu saistībā ar jauno konstitūciju. Mēs zinām, ka Turcijas konstitūcija vēl aizvien patiesībā ir um, kā atsauce uz 1982. gada situāciju. Un es, kad strādāju Eiropas padomē, biju referents Turcijas jautājumos, un tobrīd mēs piedāvājam slēgt monitoringa procedūru. Un mēs pilnīgi skaidri norādījām, ka ir nepieciešams ne tikai pārskatīt konstitūciju, bet gan izstrādāt jaunu. Tādēļ vēlētos izteikt sakojošu secinājumu. Komisija savā paziņojumā ir iekļāvusi atsauci, ka darbs pie jaunās konstitūcijas ir um, sācies demokrātiska procesa ietvaros, iesaistoties dažādas puses un spēlētājus, bet gribētu jautāt, vai komisijai nevajadzētu skaidrāk šo jautājumu formulēt un vai nebūtu kodolīgāk teikts, ka jaunā pārstrādātā konstitūcija, tai ir jābūt pareizajam ietveram cilvēktiesību ievērošanai šajā valstī. Ir pilnīgi skaidrs, ka konsti Turcijas konstitucionālās tiesas nostāja īstenojot izvērtējumu, ka tiesu varas neatkarība ir būtiska valsts progresam, mums, prat, arī komisijai vajadzētu runāt skaidru valodu attiecībā uz to, ko tad īsti gaidām no šīs jaunās konstitūcijas pārskatīšanas no Turcijas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Dziękuję bardzo, panie. Liels paldies! Paldies Vandem Brandes kungam! par šo komentāru. Manuprāt, jūs pieskārāties ļoti svarīgiem jautājumiem, jo īpaši attiecībās Turcijas konstitūcijas nākotni. Un nu vēlētos dot vārdu vēstniekiem, kas piedalās mūsu sanāksmē. Sākumā došu vārdu Andrē Lampitovam, kas ir Maķedonijas vēstniece. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Vārds vēstnieku kungam. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Cilvēktiesību ievērošana ir viena no galvenajiem prioritātiem Maķedonijas politikā. Un, lai veiksmīgi realizētu šo noteikto mērķi. Maķedonija pēdējo gadu laikā ir pieņēmusi jaunus likumus, um, mehānismus nacionālā līmenī. Mēs esam pieņēmuši likumu saistībā ar diskriminācijas aizliegumu. Esam izstrādājuši arī attiecīgas struktūras, kas uh, strādā saskaņā ar um, noteikumiem saistībā ar tātad prevenciju, diskriminācijas liekšanu, kā arī um, ietver nolīgums ir viens no Maķedonijas valdības prioritātēm un pēdējo 11 gadu laikā īstenojot Orhid, Ohrid nolīgumu, Maķedonijas sabiedrība ir pierādījusi, ka mums ir ne, nepieciešamā kapacitāte strādāt ar dažādu veidu izaicinājumiem. Ziņojums attiecībā uz īstenošanu Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un lūdzu runāt nedaudz lēnāk. Ziņojums saistībā ar īstenošanu, ko pavisam nesen apstiprināja arī valdība, sniedz visaptverošu kopainu par sasniegto progresu, un tas to padara par ļoti noderīgu instrumentu arī nākotnē saistībā ar visu etnisko kopienu pārstāvību sabiedrībā, kā arī minoritāšu valodu izmantošanu un šo normu īstenošanu lokālā līmenī. Turklāt esam īstenojuši arī konkrētus pasākumus sociālā statusa uzlabošanas jomā un veicinot mazāko etnisko kopienu pārstāvību un dalību sociālajā dzīvē, jo īpaši runājot par Romu kopienām. Un šeit jāsaka, ka gatavojam trešo sanāksmi ar Eiropas Savienību par Romu un Romu bēgļu iekļaušanu sabiedrībā. Un neskatoties uz budžeta ierobežojumiem, esam saglabājuši finanšu atbalstu Romu kopienai 2011. gada līmenī, un tas ir par 6% pat ticis palielināt šim gadam. Dažādi izglītības projekti tiek īstenoti, un Romu bērnu tātad, iesa, tātad apmeklētība vidusskolās arī ir palielinājusies. Un arī 2013. gadā šo projektu īstenošana turpināsies. Turklāt vēlētos jums arī atgādināt, ka Maķedonijas parlamentā ir divi um, deputāti, Romu tautības, viens ministrs, kā arī mūsu valstī ir pieejama arī ļoti daudz um, plašsaziņas līdzekļi, gan elektroniski, gan arī drukātā veidā. Šogad notika 24. aprīlī fórums, un to koordinē dažādu etnisko kopienu tiesību aizsardzības organizācija gan attiecībā uz tām kopienām, kas ir aptuveni 20% no pamatiedzīvotāju skaita, kā arī mazākām kopienām. Un šī gada aprīlī Maķedonijas valdība pieņēma lēmumu par starp aģentūras uh, cilvēktiesībām izveidi, ko vada Maķedonijas ārlietu ministrs. Šīs iestādes galvenais uzdevums ir uh, stiprināt koordināciju cilvēktiesību jomā, stiprināt un veicināt rekom, starptautisku un iekšēju cilvēktiesību iestāžu rekomendācijas un nāk lejā ar priekšlikumiem attiecībā uz likumdošanas izstrādi, lai aizsargātu cilvēktiesības. Vēl kāda ļoti svarīga joma, kur esam panākuši vērā ņemam progresu, ir uh, um, jautājumu saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem un izteiksmes brīvību. Mūsu valdība turpina veicināt tādu medijiem draudzīgu vidi un jo īpašu uzmanību pievēršam visiem jautājumiem saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem, tajā skaitā arī profesionālo standartu paaugstināšanu plašsaziņas līdzekļiem. kā jau arī komisijas pārstāvji to norādīja augsta līmeņa dialogā mūsu sadarbībā ar Eiropas Savienību un Eiropas komisiju. Esam nākuši klajā un izstrādājuši arī likumdošanas projektu saistībā ar atbi civilu atbildību un uh, neslavas celšanu, un šī likuma projekta ir iesniegta arī Eiropas padomei izskatīšanai. Eiropas padomas ekspertu komentāri ir tikuši iestrādāti, un šobrīd šie likuma projekti ir sasnieguši otro lasījumu Maķedonijas parlamentā. Cilvēktiesība aizsardzība un pamatiesību aizsardzība ir ļoti būtiski komponenti uh, Maķedonijas ārlietu politikas ietvarā. Esmu pārliecināts, ka mēs varam sniegt savu ieguldījumu arī cilvēktiesību padomes darbā un kā ļoti būtiskam šīs struktūras elementam arī mēs, mēs esam nākuši klajā ar kandidatūru 2014. un 2016. gadam. Maķedonija ļoti skaidri definēja savas prioritātes šajā jomā. Tas ir turpināt darbu un panākt progresu attiecībā uz starptautisku cilvēktiesību ievērošanu, bērnu aizsardzību, bērnu tiesību ievērošanu, um, dzimumu līdztiesība un diskriminācijas novēršana, sieviešu aizsardzība, spīdzināšanas novēršana, um, uh, pamatiesību un brīvību ievērošana, izteiksmes brīvība, cilvēku ar invaliditāti, um, tiesību ievērošanu, minoritāšu tiesību ievērošanu, kā arī um, atbilstīgi cilvēktiesību instrumentiem. Paldies! Dziękuję panu, panie ambasador. Sirsnīgs paldies vēstniekungam. Tagad aicināšu izteikties Serbijas vēstnieka vietnieku. Jankoviču kungu, lūdzu, dod jums vārdu. Thank you. Kundze izrādās. Paldies. Melimovičas kundze. Es gribu pateikties visiem par progresa ziņojumu prezentāciju. Paldies par to, ka Serbija tika tik daudz uzsvērta šeit. Mēs esam uh, ļoti gandarīti par to, ka pēdējo gadu laikā ir pozitīvs vērtējums tam, kā mēs aizsargājam cilvēktiesības un minoritāšu tiesības savā valstī. Serbija ir multietniska valsts, un tādēļ šie jautājumi mums ir īpaši svarīgi. Īpaši paturot prātā arī to, ka šīs te etniskās minoritātes dzīvo visā Serbijā. Uh, Un uh, problēmas ir jārisina ne tikai atsevišķos reģionos, bet visā valstī, jo tas ir viens no šīs valsts pamata raksturojumiem. Protams, mēs saprotam, ka visas problēmas vēl nav pārvarētas un uh, neesam nebūtu sasnieguši ideālu. Esam pilnībā gatavi turpināt darbu pie šo problēmu novēršanas. 2012. gads Serbijā ir vēlēšana gads tas zināmā mērā ietekmēja to tempu, kādā tika ieviestas reformas, taču ne reformu orientāciju un ievirzi. Serbijas valdība joprojām ir apņemības pilna pilnībā ieviest šīs reformas. Un tagad pievērsīšos dažiem konkrētiem progresa ziņojumu formulējumiem, kas mūsos raisa bāžas. Kortes kungs arī tos pieminēja. Nu, pirmkārt, ir jārunā par viegli ievainojamo grupu aizsardzību, piemēram, LGBT, tāpat arī par romiem. Piekrītu, ka Pride Serbijā tika aizliegts, taču tāpat tajā pašā dienā tika aizliegti, ar, aizliegti arī visi citi gājieni. Tajā dienā bija dažas ekstrēmnacionalistiskas organizācijas, kas gatavojās organizēt demonstrācijas. Viņu vienīgais mērķis bija paralizēt geju praidu un radīt nestabilu situāciju Serbijas galvaspilsētā un arī visā valstī. Tādēļ mēs nevaram teikt, ka tika aizliegta vienkārši šī geju demonstrācija Nē, tika aizliegti visi izsludinātie gājieni drošības apsvērumu dēļ. Praida festivāls ir nedēļu garš pasākums, kura mērķis ir aizsargāt LGBT tiesības Serbijā. Šis festivāls notika, tas netika aizliegts. Tas noritēja saskaņā ar plānu. Un festivāla, par festivāla drošību rūpējās policija. Visi šī te pasākuma apmeklētāji nedēļas garumā varēja mierīgi izbaudīt šo pasākumu. Tālāk par Romu aizsardzību. Tas ir viens no lielākajiem problēmu lokiem, ku, par kuru satrauc nevien Eiropas komisija, bet arī Serbijas varas iestāžu pārstāvji. Ir veikti daudz pasākumi, un tomēr situācija ir ļoti tālu no apmierinošas vai labas. Un rezultātā mēs varam vērot tādu kā kustību Romu iedzīvotāju vidū. Viņi pārvietojas uz Eiropas Savienības valstīm. Kādi tad ir tie pasākumi, ko mēs esam veikuši? Nu, pirmkārt, reģistrācija. Romu iedzīvotāju reģistrāciju Serbijā. Vairums no viņiem līdz šim netika reģistrēti kā pilsoņi. Mēs ieviesām grozījumus tiesību aktos un tādēļ viņus varēja reģistrēt. Otrs pasākums ir obligātās pamatizglītības noteikšana visiem, arī romiem. Valsts mēģina nodrošināt to, lai romu bērni atrastos skolā. Ir ieviest veselu virkni projektu, kuru mērķis ir uzlabot Romu situāciju. Viens no nesenākajiem projektiem tika izvērsts Belgradas pilsētā. Pilsētas mērs kopā ar ANO pārstāvjiem un ar ANO finansējumu ieviesa šo te projektu, un projekta mērķis bija uzlabot Romu stāvokli Serbijā. Vēlēšanas ir beigušās, un jaunā valdība ir izveidojusi cilvēktiesību un minoritāšu tiesību biroju, kura uzdevums ir risināt ar cilvēktiesībām saistītos jautājumus. Šis birojs atrodas tiešā valdības pakļautībā. Tas ir tāds jauninājums. Iepriekšējā sistēmā cilvēktiesības un minoritāšu tiesības bija kādas ministrijas pakļautībā, bet tagad ir izveidots speciāls birojs. Tas nebūtu nenozīmē, ka tā uzmanība, ko pievēršam šim jautājumam un ar to saistītiem problēmām, ir samazinājusies. Nē, mēs uzskatām, ka šāds birojs var pilnībā veltīt visus spēkus tieši šo jautājumu risināšanā. Serbija, protams, turpinās darbu pie šiem jautājumiem ieviesīsim pasākums ne tikai, lai uzlabotu situāciju cilvēktiesību minoritāšu tiesību jomā, bet mēs arī ļoti rūpīgi ievērosim Eiropas komisijas un citu Eiropas iestāžu rekomendācijas, mēģināsim uzlabot savus tiesību aktus un arī to ievērošanu. Paldies par uzmanību! Paldies! par šo ļoti interesanto izklāstu. Jūs aprakstījāt jaunākos notikumus Serbijā, un tas tiešām bija ļoti interesanti. Jūs gatavojoties iestājai Eiropas Savienībā. Un tagad aicināšu izteikties nākamo runātāju. Un tas būs Bosnijas un Hercegovinas pārstāvis Busičo kungs. Paldies, priekšsādātāji! Man jāatvainojas, bet eh, mūsu pārstāvniecībai nav oficiāla paziņojuma par šo jautājumu. Ja man ir dot šī iespēja, tad es gribētu pateikt tikai to, ka pilnībā piekrītam tam, ko Kukan kungs nesen teica. Par situāciju Bosnijā un Hercegovinā. It īpaši, ja es pareizi sapratu Kukana kunga teikto, tad es īpaši atbalstu vienu punktu. Viņš teica, ka Eiropas parlaments un varbūt starptautiskā sabiedrība nav līdz šim atraduši piemērotākos instrumentus, kas būtu piemērot tieši Bosnijai un Hercegovinai. Arī mēs no savas puses gribētu redzēt, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība kopumā atrast, atrast pareizos instrumentus šo garo meklējumu rezultātā. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Lielas paldies Bosnijas un Hercegovīnas pārstāvim. Paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi un kodolīgi. Un tagad aicināšu izteikties Albānijas konsulāta vadītāju Zada kungu. Ja drīkst, es izteikšos franciski. Es gribētu jūs pate jums pateikties par šo uzaicinājumu un par šo iespēju šeit ierasties. Varētu teikt, ka manā valstī šobrīd lietas virzās pareizā virzienā, it īpaši, ja mēs runājam par cilvēktiesībām un par tiesiskas valsts izveidošanu. Patiesībā man nekas nav piebilstams Eiropas komisijas progresa ziņojumam. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies Albānijas pārstāvniecības pārstāvim šeit Briselē. Līdz ar to esam uzklausījuši visus viesus, un tagad došu vārdu atkal Eiropas komisijas direkcijas vadītājam. Man bija ļoti interesanti uzklausīt Turcijas premjerministra Erdogana teikto. Viņš runāja par Turcijas iestājas iespējām Eiropas Savienībā un teica, ja nav tādas reālas iespējas iestāties Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam, tas acīm redzot varētu izraisīt problēmas. Protams, šodienas sēde nav veltīta šādam izteikumam, jo šodien mēs runājam par progresa ziņojumiem un uh, par progresu ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā, taču, direktorkungs, varbūt jūs varētu komentēt arī šādu Erdogan izteikumu. Var jau būt, ka jūs nemaz nevarat izteikt tādu politisku komentāru, taču interesanti dzirdēt jūsu domas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es pavisam īsi mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas te izskanēja. Pirmkārt, pateikšos visiem pārstāvniecību pārstāvjiem, kas šeit izteicās, un arī liels paldies par to plašo atbalstu Eiropas komisijas darbam pie progresa ziņojumiem gadu gaitā. Kukan kungs, jūsu komentāram es varu pilnībā piekrist līdz pat pēdējiem vārdam. Pie, piekrīt arī jūsu ļoti gudrajiem komentāriem par vīzu jautājumu un par to risku, kas kļūst aizvien reālāks, proti ir ļoti daudz tādu viltotu patvēruma eh, pieprasījumu, kas parādās Eiropas Savienībā. Šis jautājums pagājušo nedēļu tika pārspriests iekšlietu un tieslietu ministru padomē. Eiropas komisija ļoti nopietni izturas pret šo jautājumu divu apsvērumu dēļ. Nu, pirmkārt, eh, mēs skatāmies no tāda viedokļa, ka uh, valstis, kuras, no kurām nāk šie pilsoņi, kas iesniedz viltus pieprasījumu, sastopas ar grūtībām, tās nespēja pārtraukt šo procesu nedrīkstētu radīt tādus apstākļus, kas veicina šo parādību. Tāpat arī jāstrādā tajās valstīs, uz kurām tiecas šie te viltus patvērumu meklētāji. Tas, kā šie a, pieteikumi tiek izskatīti Eiropas Savienības dalību valstīs, ir ļoti atšķirīgi. Ir atsevišķas valsts, kurās priekšlikums tiek, pieteikums tiek izskatīts 24 stundu laikā, un ir citas valstis, kurās šīs pieteikums tiek izskatīts 6-7 mēnešu garumā. Kukankungs, jūs runājāt par situāciju Bosnijā un Hercegovīnā. Tās cieši saistās arī ar to, ko šeit teica vēstnieks. Manuprāt, tie signāli, ko esam izteikuši Bosnijai Hercegovinai, ir nepārprotami un skaidri. Fūskungs ir teicis, ka šobrīd spriedums ir jāsaka tiesai. Mēs no savas puses esam bijuši ļoti skaidri, mēs esam pateikuši, ko mēs sagaidām no šīs kandidāta valsts, ja tā vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mēs bijām gatavi tikties eh, pirms vasaras pārtraukuma ar visiem valsts vadītājiem, eh, lai pārspriestu tos mājasdarbus, kas vēl ir jāizdara, lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā. Politiskā grība protams, ir jārod Sarajevā un ne jau Briselē. Tikai Sarajeva var šo jautājumu pavirzīt uz priekšu. Vanderbrande kungs, liels paldies arī par jūsu atbalstu komisijas darbam. Jūs pieminējāt Turcijas jauno konstitūciju. Es varu piekrist jūsu analīzē, taču Manuprāt, mēs savos progresa pārskatos izsakām tos kritērijus, kādus mēs meklētu konstitūcijā. Protams, tas ir delikāts jautājums, jo konstitūcijas liktenis ir jāizlemj Turcijas tautai un nevis Eiropas iestādēm. Bet mēs esam definējuši parametrus. Nu, tie ir tādi. Šai konstitūcijai ir jāgarantē iestāžu stabilitāte, uh, demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības, minoritāšu respekts un aizsardzība. Tāpat arī konstitūcijā jārisina ilgstošas problēmas tādas kā kurdu jautājums. Otrs komentārs ir par procesu, kādā veidā tiek radīta konstitūcija. Arī tas ir ļoti svarīgs. Procesam jābūt atvērtam un caurskatāmam, tajā jāiesaista dažādās partijas, NVO un pilsoniskā sabiedrība. Tikai tad gala rezultāts būs leģitīms, ja process būs atbilstošs šiem te kritērijiem. Priekšsēdētāji, nu, man ir zināms grūtības komentēt jūsu uzdoto jautājumu par Erdogana izteikumiem. Var teikt tikai to, ka Eiropas komisija uzskata Turciju par kandidātu valsti, ar kuru notiek iestāšanās sarunas. Mums ir ļoti skaidrs mandāts šo sarunu vešanai. Taisnība, ka šīs sarunas nevadas pārāk ātri un bēkli. Mēs visi zinām, kādēļ. Tādēļ, ka nav atrisināt vesela virkne problēmu. Taču darba kārtību mēģinam organizēt eh, pozitīvā veidā. Fīlis kungs vēlētos pārmest tādu kā tiltu pāri šai ļoti sarežģītajai, šim ļoti sarežģītajam posmam sarunās tā, lai varētu turpināties ļoti pozitīvas iestāšanās sarunas. Mums ir jāatgriežas pie klasiskās pieejas, kad tiek sarunāt, te tiek uh, atvērtas dažādās sarunas sadaļas un tiek runāts par tām. Kā tas notiks, nu, to es šobrīd nevaru komentēt. Un visbeidzot, mēs uzklausījām šeit dažādus uzaicinātos viesus no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas, no Serbijas, Albānijas, Bosnijas un Hercegovīnas. Uh, Paldies par šiem komentāriem. Tie lielā mērā saskana ar Eiropas komisijas progresa ziņojumu burtu un garu. Paldies! Lies paldies direktoru kungam par šo kopsavilkumu. manuprāt, šeit izskanējušajos viedokļos valda zinām vienprātība. Jūs, es, Vandenbrandes kungs un dažādo Balkānu valstu pārstāvi šķiet uzsvēra vienu lietu. Jūs, direktori, savā sākotnējā runā pieminējāt trīs jomas - preses brīvību, minoritāšu brīvības arī seksuālo minoritāšu brīvības. Jūs minējāt minoritāšu aizsardzības jautājumus un pārvietoto personu aizsardzību. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi iestāšanās sarunās, jo šie procesi ir svarīgi. Nu, sarunas, protams, ir diezgan ilgstošas visos šajos gadījumos, tās turpinās. Turcija ir lielākā no valstīm, ar kurām notiek iestājas sarunas. un Turcijas situācija ir ļoti īpatnēja, tur ir daudz un dažādu faktoru. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tiesu sistēma. Tiesām ir jābūt neatkarīgām, objektīvām, tādām, kas nodrošina taisnīgu uzklausīšanu visu pušu uzklausīšanu. Tad īpat laikā ir nepieciešams ļoti stingrs juridiskais ietvars, kas palīdzētu apkarot korupciju. Ir nepieciešama tāda vispārējā atmosfēra, kas neveicina korupcijas izplatīšanos. Runa nav tikai par likumdevēju funkciju un par tiesību aktiem. Runa ir par vispārējo gaisotni, par klimatu. Mēs zinām, ka korupcija ir nepieņemama. Mūsdienās šī, šī pieeja ir vēl svarīgāka nekā iepriekš. Tāpat ir ļoti svarīgi arī apkarot organizēto noziedzību. Tā ir viena no prioritātēm. Organizētā noziedzība mūsdienās neskar vienu valstu vienu ir nepieciešami katrā valstī tādi mehānismi, kas ļauj tai sadarboties ar citām valstīm, ar Eiropas Savienības valstīm, ir nepieciešama laba sadarbība tiesību sargājošo iestāžu vidū dalību valstīs un kandidātu valstīs. Tas ļoti pozitīvi ietekmēs vispārējo gaisotni. Tāpat ir nepieciešama sadarbība starp tiesām. Starp tiesām kandidātu valstīs, trešajās valstīs, potenciālās kandidātu valstīs un Eiropas Savienībā. Nepieciešama darboties spējīga administrācija visās šajās valstīs, tāda administrācija, kas pieņem pareizos lēmumus un kas spēj rast pareizos tiesiskos risinājumus. Vajadzīgas spēcīgas iestādes, kas var ieviest administratīvos lēmumus kandidātu valstīs. šo debašu nobeigumā es gribētu atkārtot to, kas tika teikts pašā sākumā. Domāju, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Startautiskās cilvēktiesība organizācijas var sniegt savu palīdzību šo jautājumu sakārtošanā. Startautiskās cilvēktiesība iestādes reizēm darbojas ļoti efektīvi. Tām ir sava pieredze, ar kur tās labprāt dalās Manuprāt, vajadzētu apmainīties ar paraugu praksi. Par to ļoti daudz zina starptautiskās iestādes, nu, piemēram, Parīzes kritērija, un to īstenošanas paraugu praksa varētu būt ļoti noderīga mūsu kandidātu valstīm. Daudz grūtāk ir ieviest kaut ko tādu, kas tiek uzspiests kā obligāts. Daudz patīkamāk ir uztvert kaut ko kā paraugu praksi. Manuprāt, šāda pozitīva pieeja, kā labākā piemēra pārņemšana vai iedzīvināšana, ir noderīgāka. Eiropas padome arī norit darbs pie cilvēktiesībām. Eiropas Savienībā ir ombuds, kas arī darbojas cilvēktiesību jomā. ir jādara tā, lai cilvēktiesība aizsardzība tiktu nodrošināta kā demokratizācijas procesa sastāvdaļa. Es neredzu nevienu citu, kas gribētu runāt par šo jautājumu, tādēļ es gribu pateikties direktoram, Vanderbrandes kungam, visiem vēstniekiem un viņu vietniekiem, kas piedalījās šajā debašu daļā. Un līdz ar to mēs varam uzskatīt piekto jautājumu par izskatītu un pāriesim pie nākamā sestā darba kārtības jautājuma un tas būs 2011. gada ziņojums par cilvēku tiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā.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 un, un, un ķersimies pie 2011. gada ziņojuma. Un par to notiks arī diskusijas plenārsēdē. Un decembrī arī tiks pieņemta rezolūcija un šobrīd mūsu rīcībā ir tikai gada ziņojums, un šis ziņojums ir zināmā mērā reakcija jeb atbildi uz agrākiem ziņojumiem. Eiropas parlamentam tagad ir līdz ar to radusies iespēja paust savu nostāju cilvēktiesību jautājumā. Cilvēktiesības, protams, ir ļoti būtiskas, taču ir svarīgi arī, lai mūsu pieeja būtu viendabīga attiecībā uz visiem ziņojumiem šajā jomā. Referents Donskis ir sadarbojies ar atsevišķu uh, politisko frakciju pārstāvjiem, ēnu referentiem, viņš ir ticies uh, ar uh, šiem ēnu referentiem Strasbūrā. Es ceru, ka šī tikšanās ir notikusi veiksmīgi. Sekretariāts man ziņo, ka ir panākta vienošanās attiecībā uz visiem jautājumiem un visiem kompromisa grozījumiem, bet tagad es labprāt došu vārdu pašam referentam Tonska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pat tiešām es ļoti izbaudīju šo sadarbību manā viedokļa apmaiņā ar ēnu referentiem par grozījumiem. Jāteic, ka Neviens dokuments par šādu delikātu jautājumu kā cilvēku tiesības nav ideāls, tāpēc ir svarīgi, lai eh, pastāvētu šāda koleģialitāte un atbalsts no kolēģu puses. Un par šo Strasbūras plenārsēdi jāsaka, ka kolēģi atbalsts bija ļoti būtisks visā ziņojuma tapšanas gaitā, un mēs esam panākuši vienprātību par virkni kompromisu, uh, Es vēlos uzsvērt, ka visus kompromisus uz atbalstīja visas politiskās grupas, un es esmu pateicīgs viņiem - Tautas partija, Alde, Zaļie, Sociāldemokrāti, Goe, ECR. Visas šīs politiskās grupas sniedza savu ieguldījumu darbā, un te ir tikai viens izņēmums, proti 25. kompromiss, un uz to es vēlos vērst jūsu uzmanību. Uh, Šo kompromisu iesniedza Alde kolēģis, un es vēlētos citēt šo dokumentu. Tur ir teikts, tā kā interneta piekļuve nodrošina piekļuvi informācijai, izpausmas brīvība, pulcēšanās brīvība, kultūras uh, attīstība ir jāsargā no e Eiropas Savienības puses gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Es vēlos teikt, ka tieši šis formulējums tieši saistē un bezsaistē tika atzīts par problemātisku, bet eh, tas ir vienīgais izņēmums, pārējos kompromisus atbalstīja visas politiskās grupas. Kā jau es iepriekš esmu uzsvēris, mērķis ir panākt ļoti mērķtiecīgu un konkrētu ziņojumu. Mēs mēģinājām eh, izvairīties no atkārtošanās un vēlējāmies veidot ziņojumu lakonisku, uh, tas būs noderīgs kā stratēģisks dokuments. Runājot par vairākiem kompromisiem attiecībā uz reliģijas un ticības brīvību, tie bija mums ļoti būtiski, tāpat būtisks bija kompromiss par biznesu un cilvēktiesībām. Šobrīd es esmu ļoti apmierināts uh, šajā referenta pozīcijā. Uh, jo es saskāros ar lielu koleģialitāti veidojot labu, spēcīgu un strateģiski svarīgu dokumentu. Es rēķinos ar saviem kolēģiem, es pateicos viņiem par sadarbību, un es rēķinos arī ar jūsu atbalstu šī dokumenta tapšanā. Tas arī viss, ko es šobrīd varu teikt, un vēlreiz pateicos. Paldies! Danska kungam. Un tagad es vēlos dot vārdu ēnu referentiem, bet es neredzu šeit nevienu no ēnu referentiem. Vai ir kāds eh, ziņojums no Tikaitas kundzes? Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izteikšos Lihtfrīda, Lihtfrīda kunga vārdā. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties, bet eh, viņš man piedāvāja savas tēzes. Es tātad viņu vārdā varētu izteikties par šo te ziņojumu. Pirmkārt, Leifrīda kunga vārdā un arī pats savā vārdā grib pateikties Donska kungam par lielisko ziņojumu. Viņš tiešām ļoti pareizi runā par koleģialitāti, e, jo tieši tādā veidā koleģiāli tapis šis darbs. Mūsu politiskā grupa ļoti augstu novērtēja šo sadarbības veidu. Leichtfrīd kungs uzskata, ka 404 grozījumi ir normāls grozījumu skaits. E, un to rezultātā ir tapuši 26 labi kompromisi Leifrīd kungs cer, ka vairums deputātu komitejā atbalstīs šos kompromisus. Leifrīd kungs grib izcelt piecus punktus, kurus es gribētu īsi rezumēt. Pirmkārt, viņš uzskata, ka mūsu politika cilvēktiesību jomā ir jāstiprina vēl vairāk nekā tas ir bijis līdz šim. Svarīgākais ir tas, lai Eiropa runātu vienā balsī un lai tās nostāja būtu ļoti skaidra ikvienā cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā. Mūs vājina bieži vien tas, ka ir atšķirīgas dalību valstu nostājas. Otrs punkts, ko grib izcelt Leichtfried kungs, ir labi izmantot visu to, ko mēs varam izmantot kā komerciālo ietekmes sviru, lai uzlabotu darba apstākļus, pulcēšanās brīvību, kolektīvo sarunu iespējas, lai atceltu bērnu darbu un jebkuru veidu piespiedu darbu, tāpat arī, lai apkarotu diskrimināciju, pieņemot cilvēks darbā. Treškārt, Lehtrīd kungs runā pār autoritāriem režīmiem ko mēs esam labi iepazinuši pagātnē. Ēģiptē, Sīrijā, kur tas pastāv vēl joprojām, un arī Lībijā. Tās viss ir bijušas valsts, kas iesaisties mūsu kaimiņa attiecību politikā. Leichtfried kungs ir iesniedzis grozījumu par striktu kontroli, par dubulta lietojuma preču tranzītu un eksportu, ja šīs preces var tikt izmantotas cilvēktiesību ierobežošanai un demokrātiskās vārdbrīvības ierobežošanai vai ir vairāk grozījumu par šo tēmu, ko Leftrīd kungs ir iesniedzis. Un visbeidzot, pār ticības brīvību un diskrimināciju netoleranci, kas saistās ar to dažādās valstīs. Laikstrīdkungs atgādina dalību valstīm, ka ir nepieciešams darīt galu šai ticības netolerancē. Viņš runā par visa veida diskrimināciju pēc atkarībā no rases, ticības, dzīmuma, seksuālās orientācijas un tā tālāk. Viņš uzskata, ka sieviešu tiesības un bērnu tiesības ir ļoti svarīgas ir nepieciešama arī piekļuva veselības aprūpas pasākumiem, ir jādara gals ģenitāliju izkropļošanai, goda aizstāvēšanas, um, sodīšanai, tāpat arī selektīvai embriju nogalināšanai. Vēl es gribu teikt, ka Donska ziņojumā augstu vērtēju dažādus aspektus. Uh, it īpaši tādus aspektus, par kuriem esam runājuši jau citos ziņojumos un kas šeit ir pieminēta atkal. Proti runa ir pār demokrātisko spiedienu, ko mēs varam izdarīt caur vēlēšanām. Vēlēšanas, protams, ir svārīgas, bet jāpasvītro ir tas, ka ir nepieciešams pilns cikls, ir jāapseko arī vēlēšana rezultāti pēc tam, ir nepieciešams tāds follow-up kopīgās delegāciju tikšanās pēc vēlēšanām, kur izvērtē vēlēšanu rezultātus. Es vairs nevaru uzrakstīt grozījumu tagad, e, bet plenāra sēdē iespējams es to iesniegšu. Es domāju, ka visam parlamentam ir jāiesaistās šo jautājumu risināšanā. Ir, protams, kaut kāda apsakošana un novērošana, ko veic mūsu delegācija, ko veic mūsu delegācija pārstāvi, bet e, šī informācija nenonāk parlamentā. Manuprāt, tas ir trūkstošais ķēdes posms. Parlamentam vajadzētu saņemt informāciju par to. Tas ir e, ierosinājums, ko es gribētu iekļaut šajā ziņojumā. Otrs jautājums ir cilvēktiesību klauzula. Paldies, Donska kungs, ka jūs to iekļāvāt savā ziņojumā. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti slikti, ka šī cilvēktiesība klauzula kļūst par tādu kā stila lietu vai formas lietu. Tas vājina Eiropas Savienību. Mēs neesam īstenībā pielietojuši vai iedarbinājuši šo klauzulu, ieviešot kaut kādas sankcijas pret valstīm. Tās ir valstis, kas ir mūsu strateģiskie partneri, pret kurām mēs esam ļoti, ļoti uzmanīgi vienmēr. Es domāju, ka tas mums pašiem iešauja kājā. Proti, mēs eh, nedebatējam par to, cik efektīvi mēs varam iedarbināt šo te cilvēktiesību klauzulu. Donska kungs, jūsu formulējums, jūsu ziņojumā ir ļoti labs. Es tiešām turēšu īkšķi, lai tas ne, tie nebūtu tikai tukši vārdi. Uh, es vēlētos, lai nākamgad Eiropas Savienība būtu mazāk akla un mazāk mēma, eh, vērojot dažādu cilvēktiesību pārkāpumus. Mums ir jārunā ļoti skaļi par šiem jautājumiem, ja tos novērojam gan mūsu partneru valstīs, gan Eiropas Savienības iekšienē. Bet kopumā Donska kunga ziņojums ir ļoti labs, kompromiss ir ļoti lieliski, ja ir 404 grozējumi godātie kolēģi, tad tiešām nav viegli iz, nonākt pie kompromisa. Bet šie 404 grozījumi liecina arī par to, ka ziņojums ir ļoti augsts kvalitatīvs, un nu, par cilvēktiesībām vienmēr ir daudz grozījumu. Tas arī viss, ko es gribēju teikt. Paldies par uzmanību! Dziękuję bardzo pani poseł, pan poseł Kuchkan. Paldies, kvārds Kukan kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai viena īsa vispārīga piezīme. Kad mēs runājam un pi par šādu dokumentu un pieņemam to, proti šādu ļoti strateģisku dokumentu, jēgas no sarunām ir tikai tad, ja dokumentu atbalsta lielākā daļa deputātu jo pretējā gadījumā, manuprāt, dokuments zaudē savu ietekmi. Un es domāju, ka, kā jau mēs dzirdējām no referenta puses, šis atbalsts ir saņemts. Tikai ar lielu pārākumu mēs varam uh, stiprināt Eiropas Savienības institūciju lomu situācijas uzlabošanā cilvēku tiesību jautājumos. Tāpēc, manuprāt, šis ir bijis labs mēģinājums, un Donska kungs ir augstu novērtējis sadarbību ar ēnu referentiem. Un eh, tā ir ļoti laba zīme. Tas nozīmē, ka ik viens pievērš uzmanību šī jautājuma būtiskumam, un es domāju, ka Arī pats Donska kungs ir slavējams par savu līderību, gan uh, sastādot, gan arī aizstāvot šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Es vēlētos šeit norādīt uz vienu jautājumu. Proti, septītais kompromisa grozījums, kur ir mainīts, mainītas divas valstis - Lietuva un Polija. Mūsu rīcībā ir 2010. gada ziņojums, un arī šajā ziņojumā ir uh, pieminēta Francijas un apvienotās karalistes pozīcija, kas uh, neļāva Eiropas Savienībai pievienoties cilvēktiesību konvencijai. Un tas noveda pie diskusijām šajā apakškomitejā. Hovita kungs tolaik bija referents, es biju ēnu referents, un kopā ar dažādiem kolēģiem mēs nolēmām nevērsties pret šīm konkrētajām valstīm. Un es zinu, kā grafiks ir ļoti piesātināts, mēs vairs nevaram iesniegt papildu grozījumus. Termiņš jau ir pārsniegts, termiņš ir rīt. Un rītdien notiks balsojums ārlietu komitejā. Tāpēc es vēlētos aicināt referentu. Nu, varbūt, ka mēs varētu ievērot labo praksi arī šajā 2011. gada ziņojumā. Un tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Varbūt, ka komisijas pārstāvs varētu izteikties. Just uh, hesitating slightly, but. Uh... Jā. Uh, Maikls Svans no ārējās darbības dienesta, nevis komisijas. Atvainojiet, tā bija mana kļūda, saka priekšsēdētājs. Jā, es atbildu par sadarbību ar komisiju, un uh, es neesmu uzrakstījis paziņojumu, bet vienkārši pateikšu, ka mēs atbalstam Donska kunga izvēlēto pieeju. Viņš eh, mēģina panākt tādu optimālu un lakonisku tekstu. Diemžēl mums nebija laika izskatīt kompromisa grozījumus, tāpēc nevaru komentēt par tiem, bet mēs eh, tos apskatīsim pēc iespējas ātrāk. Taču Es vēlos izteikties par tiešsaistes un bezsaistes izteiksmes brīvību. Es ceru, ka šis formulējums nebūs problemātisks, jo tas ir 24. punkts cilvēktiesību un demokrātijas rīcības plānā, kas ir daļa no pakotnes, kas tika pieņemta padomē jūnijā Es labprāt paturētu šo formulējumu, taču gaidīšu kompromisa tekstu. Paldies! Paldies! Maikls Svans no Eiropas ārējās darbības dienesta vai referents vēlētos vēl ko piebilst. Jā, īsumā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Patiešām eh, manu kolēģu slavinošie vārdi ļauj rezumēt diskusiju, norādot, ka visi, gan es, gan mani kolēģi, gan referenti, jutāmies kā darot pareizo darbu. Un E, mēs visi uzskatījām, ka esam vienoti savos centienos izveidot nopietnu dokumentu attiecībā uz Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku, un mēs bijām vienoti šajos centienos. Es vēlos vērst jūsu uzmanību uz septīto kompromisu. Un uh, Tautas partijas ēnu referents to, Tokiškungs arī piekritīs. Es. M mēs domājam tikai par manu Lietuvas valsti, jo mūsu kļūdas Lietuvā bija instrumentāla rakstura, taču es vēlos norādīt, ka tāds bija mans primārais nolūks, es pats kā lietuvietis vēlos to apliecināt. Bet Runājot par pārējām piezīmēm, tās ir ļoti svarīgas un iedvesmojošas, un es domāju, ka tas ir viens no soļiem, kas mums ir jāspēr pareizajā virzienā, lai mūs sadzirdētu visā pasaulē. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies! referenta kungs. Tātad te nebūs nekāds balsojums pa daļām, ja es saprotu pareizi. Līdz šim es biju pārliecināts, ka pēc šīs diskusijas ar visiem ēnu referentiem un pēc tam, kad uzklausīju Tokišu kunga argumentus, uh, kad notika patiešām nopietna diskusija un tika paustas zināmas bažas, mēs nonācām pie vienotas nostājas, ka te nav runa pār Eiropas Savienības valstu stigmatizāciju. Tāpēc es vēlos vērst jūsu uzmanību uz vienu aspektu. Te bija runa par formulējumu, un mēs nolēmām pieminēt nepieminēt Lietuvu vai Poliju kā valstis, bet gan atsevišķus individus, kas bija atbildīgi par kļūdām, mm, piemēram, attiecībā uz Lukašenko kunga režīmu. Un Tokiš kungs piekrita šai pieejai, un mēs domājām, ka tā būtu laba doma bezjēdzīgi nevainot valstis, Mēs domājām, ka tad drīzāk jārunā par tehniskām kļūdām, ko ir izdarījušas valsts amatpersonas, un ka tās ir jāpiemina nākotnes vārdā. Es saprotu jūsu nodomus, taču man nav pieņemams jūsu priekšlikums jūsu risinājums? Protams, ka neviens neteiks, ka neviens nešaubās, ka tie notikumi, kas ir notikuši, drīkstēja notikt. Bet uh, es tomēr atbalstu citādāku pieeju. Un, um, protams, ka te ir runa par gadījumiem, kur iestādes ir uh, uzņēmušās pārāk lielas pilnvaras attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistiem un pārāk ir ierobežojušas viņu tiesības. Es labi atceros, kāda bija situācija Polijā un Lietuvā un jāteic, ka tika piespriesti neproporcionāli augsti sodi, neraugoties uz to, ka bija ļoti dedzīgas diskusijas arī par šo gadījumu morāles aspektiem. Par to tika daudz diskutēts, arī par šīs informācijas publiskojamību svarīgs diskusijas aspekts bija parūpēšanās par personīgo zaudējumu kompensēšanu, kas eh, varētu rasties no šīs informācijas atklāšanas. Labi, tik tālu par šo jautājumu. Pēc šodienas diskusijas eh, notiks balsojums, tas būs rīt ārlietu komitejā, un decembrī ziņojums tiks apspriests plenārsēdē. Šeit Eiropas eh, parlamentā jau tradicionāli darbs pie ziņojuma tiks noslēgts decembrī. Un būs runa arī par Saharo balvas saņēmējiem. Tā ir tēma, par kuru mūs jau šodien informē Kukana kungs. Ponieważ nie mamy, nie mamy e, w chwili obecnej na sali pana posła Tavaresza, który jest odpowiedzialny za. Šķiet, ka Tavareša kungs, kas ir atbildīgs par septīto darba kārtības punktu, vēl nav ieradies. Vaiders kundze būtu nākamā bet eh, viņa ir norādījusi, ka ir gatava prezentēt savu darba kārtības punktu, tāpēc pārējiem pie astotā darba kārtības punkta - finanšu un ekonomikas krīzes ietekmas cilvēktiesībām. Du vārds Vaiders kundzei, kas ir referente, mēs vispirms runāsim par viņas ziņojumu par situāciju šajā jomā. Šobrīd dokuments ir pieejams tikai angļu valodā, citas valodu versijas būs pieejamas vēlāk. Diskusija notiks 6. decembrī un janvārī tiks pārskatīti grozījumi. Balsojums afet ir plānots 31. janvārī. Martā šis ziņojums visticamāk tiks apspriests plenārsēdē. Vārds Vēders kundzei. Uh, much, chair. so, I... Liels paldies priekšsēdētāji. Tā kā, diemžēl, neredzu pārāk daudzus kolēģus šodien šajā telpā. Nu, jebkurā gadījumā iepazīstināšu jūs ar savu dokumentu. Kā jau jūs zināt, tad ziņojums saistībā ar finanšu un ekonomikas krīzi, krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām pie kura šobrīd strādāju, ir saistīts ar jaunu jautājumu DRO apakškomiteju. Un es ar prieku pieteicos kļūt par ziņotāju šajā jautājumā. Un jāsaka, nesmu vīlusies, jo darbs pie teksta bija patiešām ļoti interesants. Un jāsaka, savā ziņā esam arī uh, šeit jaunos ūdeņos. Tādēļ piedāvāja arī uzklausīšanu jūlijā. Tajā piedalījās arī daudzi mūsu komitejas biedri. Un saistībā ar vasaras brīvdienām, diemžēl, ekspertu darbs varēja atsākties tikai septembrī. Bet es ar saviem asistentiem septembrī un oktobrī ļoti aktīvi strādāju, un tagad varu piedāvāt šo, šos darba augļus, šo darba dokumentu. Es patiešām ceru, ka saņemšu arī komentārus un kolēģu viedokļus. Šo dokumentu esam nosūtījuši arī elektroniskā veidā un gaidīšu arī rakstiskus komentārus, vai varat arī personiski pie manis griezties. Finanšu un ekonomikas krīze ir ietekmējusi visus reģionus un visus cilvēkus. Tomēr šī ziņojuma aptvērums ir vērtēt krīzes ietekmi trešajās valstīs – tātad ārpus Eiropas Savienības un īpašu uzmanību pievēršot attīstības valstīm un mazāk, mazāk attīstītajām valstīm. Būtu vērtīgi to atcerēties, iesūtot uh, grozījumus un grozījumos tātad nerunāt par Eiropas Savienības valstīm. Attīstības valstis ir tās, kas cieši vislielākajā mērā no krīzes. Eksporti samazinās, parādi valstīm palielinās, turklāt pastāv arī risks, ka uh, um, ārē, tātad ārvalstu tiešās investīcijas samazinās, un tas viss ietekmē arī situāciju cilvēktiesību jomā. Ir būtiski uzsvērt, ka finanšu un ekonomikas krīze ir, nu, sasaistījusies un ir sa saistām ar citām krīzēm, kā piemēram pārtikas krīze, enerģētikas krīze, sociālā krīze. Un tādēļ empiriskie atklājumi šajā ziņojumā norāda arī uz šīm saiknēm cilvēktiesību kontekstā. Cilvēktiesību ievērošanas problēmas nevarēs atrisināt, ja netiks nodrošināta ekonomikas izaugsme un apusēji izdevīgas tirzniecības attiecības. Tikai tādējādi mēs varam uzlabot darba apstākļus, nodarbinātības rādītājs, paaugstināt dzīves līmeni un tādējādi nodrošināt arī cilvēktiesību ievērošanu. Tādēļ aicinu attīstības valstis izmantot šīs tirzniecības iespējas, ko tām sniedz Eiropas Savienība šajā vispārējā preferenču sistēmā, piemēram, kā G plus ietvars, lai veicinātu šo valstu ekonomiku. Kā varam pārvarēt krīzi? Nu, ir jāsaka, ka šeit runājam ne tikai par ekonomikas politiku. Izaugsme nākotnē uh, ir uh, tiešā veidā saistīta ar šo šī brīža investīcijām izglītībā, un izglītība arī ir cilvēktiesības. Tomēr, kā to minēja arī dokumentā, jāsaka, kopš 2008. gada krīzes sākuma um, šī progress attiecībā uz izglītības nodrošināšanu ir apstājies, un tā rezultātā 61 miljons bērnu um, skolas vecumā šobrīd neapmeklē izglītības iestādes. Un tā kā investīcijas arī šobrīd netiek atjaunotas, tad arī nākotnē visticamāk šis cipars tikai pieaugs. Gribētu jums atgādināt, ka šobrīd 190 miljoni bērnu vecumā no 5 līdz 14 gadiem strādā. Viņiem ir um, tātad jāstrādā piespiedu darba apstākļos. Un, lai tiktu lai pārvarētu krīzi, valdībai ir jākoncentrējas uz mazāk aizsargātajām personām. Nabadzīgāko personu tiesības krīze ir vislielākajā veidā ietekmējusi un saskaņā ar valsts, ar Pasaules bankas datiem vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo ekstrēmas nabadzības apstākļos un iztiek no mazāk nekā viena dolāra dienā. Turklāt uh, pasaules bezdarba līmenis 2012. gadā ir sasniedzis 200 miljonu rādītāju. Un kopš 2008. gada pieaugs, pieaugums bezdarba rādītājiem ir 27 miljoni. Un šeit īpaši uzmanība ir jāpievērš mazākai sargātajām sabiedrības grupām - bērniem, sievietēm, vecāku gadagājumu cilvēkiem. Un kāds ir uzsvērts arī ziņojumā, tad mazākai sargātajām cilvēku grupām ir jābūt tām, uz ko mūsu politika koncentrējas. Un ar ziņojumu palīdzību tiek uzsvērts, ka tas ir valdību pienākums, valstu valdību pienākums rūpēties par mazāk aizsargātajām grupām, jo īpaši krīzes laikā. Aicinātu valstu valdības veikt visus nepieciešamos pasākums, lai nodrošinātu vienlīdzīgu, um, vienlīdzīgas tiesības visiem, jo īpaši uzmanību pievēršot nabadzīgākajai sabiedrības daļai. Mums jāstrādā pie tā, lai veicinātu ieņēmumu pieaugumu. Mums ir jārada papildu iespējas cilvēkiem, ne tikai jāsargā no šiem negatīvajiem aspektiem, un tādēļ esmu īpašu uzmanību šajā dokumentā likus arī piekļuvai enerģijai. Ir šausmīgi, ka 1,3 miljārdiem cilvēku visā pasaulē vēl aizvien nav piekļuvis elektrībai. Piekļuva enerģētikai, jo īpaši elektrībai, um, radīt lielākus ieņēmumus, veicinātu produktivitāti, mikro uzņēmumu izveidi un tā tālāk. Eiropas Savienībai savukārt, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir um, jā, jāpilda savas apņemšanās, gan vienpusējas, gan daudzpusējas apņemšanās, bet tā ir tikai viena medaļas puse. No otras puses jārunā par politikas konsekvenci un uh, Eiropas Savienības ārējās palīdzības apjomus. Es pozitīvi vērtēju to, ka Eiropas a, Savienība tagad a, atkārtoti a, pievērš jo īpaši mazāk attīstītajām valstīm. Aizsargājot cilvēktiesības, maz, mazāk attīstītajās valstīs būs iespēja veicināt ekonomiku, kā arī ekonomikas mērķiem ir jābūt ciešākā veidā sasaistītiem ar cilvēktiesību ievērošanu. Turklāt ir nepieciešams nodrošināt, lai cilvēktiesības būtu Eiropas Savienības politikas iniciatīvu priekšplānā. Un Lambrinidis kungam šeit būs jo īpaši svarīga loma spēlējam. Turklāt nepieciešams nodrošināt arī cilvēktiesību klauzulu īstenošanas un izpildes monitoringu saistībā ar visiem līgumiem, ko noslēdz Eiropas Savienība. Turklāt aicinātu Eiropas komisiju sniegt atbalstu iniciatīvai, ko uzsāka Eiropas Savienība un Olivier Dešuta iniciatīvu saistībā ar tiesībām pār, uz pārtiku, lai stiprinātu sociālās aizsardzības sistēmas attīstības valstīs, izmantojot globālu sociālās aizsardzības fondu. Turklāt ļoti pozitīvi raugos arī uz to, ka globālā līmenī tiktu ieviests finanšu darījumu nodoklis, kas var būt inovatīvs finanšu mehānisms, kas automātiski varētu sniegt savu ieguldījumu ekonomikas un sociālo tiesību nodrošināšanā. esmu nonākusi pie secinājuma, ka gala ziņojums vēl aizvien būs tikai darbs progresā. Krīze turpinās, un tā vēl aizvien ietekmē cilvēku ikdienas dzīves. Un tādēļ ceru, ka nākotnē cilvēktiesību apakškomiteja turpinās strādāt pie šī jautājuma, jo īpašu uzmanību pievēršot reģionāla rakstura at atšķirībām. Vēl aizvien trūkst precīzu datu par reģionālajām atšķirībām, un tādēļ nākotnē apakškomiteja ziņojumos vajadzētu koncentrēties uz šo jautājumu. Nu, īsumā šobrīd tas viss. Esmu piedāvājis jums darba dokumentu un ar nepacietību gaidīšu jūs komentārus. Varbūt ne šodien, bet arī nākotnē priecāšos par komentāriem. Un novērtēšu tos. Lielas paldies! Dziękuję bardzo pani poseł Wajdere. Czy... Liels paldies Vaideres kundzei. Vai kolēģiem būtu jautājumi šobrīd? Šī bija pirmā ziņojuma prezentācija. Neredzu, ka šobrīd kāds vēlētos izteikties. Mums ir ārējās darbības dienas pārstāvs Sonakungs Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Jā. Jāsaka, arī šeit neesmu sagatavojis atsevišķu paziņojumu. Mēs ziņojumu projektu esam saņēmuši, šobrīd to pētām. Tikai viens um, sākotnēji rakstura komentārs saistībā ar kādu punktu, kurš mums šķita īpaši šajā ziņojumā, un arī ārējās darbības dienests par to ir rūpīgi domājis. Šeit gribētu minēt situāciju saistībā ar cilvēktiesībām pēc um, tūkstošgadas um, mērķu, um, tātad šī termiņa beigšanās 2015. gadā. Gribētu minēt, ka varbūt tas ir tāds um, punkts, par ko būtu vērts padomāt, jo šobrīd esošajā situācijā šis process attiecībā uz šiem attīstības mērķu pārskatīšanu tikai sāks un būtu varbūt vērts to atspūgļot arī tekstā. Paldies. Lielas paldies, Sona kungs. Vai vēl kāds šobrīd vēlētos izteikties? Neredzu. Labi, tādā gadījumā gribētu pateikties Vaideras kundzei. Liels paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar savu ziņojumu. Turklāt, nu, parasti jau tā notiek, ka krīzes laikos tiekam naudiņa ir kļūst tikai bagātāki un nabadzīgākie kļūst tikai nabadzīgāki. Parasti vissmagāk cieši tie, kuriem jau tā situācija nav tā pati labākā. Jo īpaši šie apstākļi ietekmē cilvēkus ar zemiem ieņēmumiem, personas, kuras ir um, ekonomikas ziņā netik labvēlīgās, valstīs, cilvēki, kuriem um, ir parasti plašākas ģimenes, kas um, saskaras ar uh, slimību radītām problēmām vai um, cilvēki, kuri zaudējuši darba vietas, un tie visi ir aspekti, kas ir jāņem vērā. Valstis, kas ir turīgākas, parasti labāk spēj tikt galā ar situāciju. Tām izdodas atbalstīt darba tirgu Šīs valstis var sniegt arī sociālo atbalstu cilvēkiem, kā arī valsts un nevalstiskās organizācijas, arī tām ir sava loma spēlējama. Un reizēm pat ir iespējams nodrošināt psiholoģisko atbalstu. Un citkārt šāds psiholoģiski rakstura atbalsts var būt tikpat svarīgs kā ekonomisks, ekonomiska rakstura atbalstu. Vēl kāda lieta, ko gribētu šobrīd minēt. Kas attiec uz parlamentā debatētajiem jautājumiem, gribētu minēt kādu lietu, kas ir daļa no Eiropas 2020 stratēģijas mērķiem. Mums ir klimata, ar klimatu saistītie mērķi, enerģētikas politika. Un Tātad mērķis sasniegt uh, 20% no atjaunīgās enerģijas. Par šiem mērķiem tiek daudz domāts, pie tiem tiek strādāts, un pēdējā laikā pavisam nesen esam redzējuši, ka tiek strādāts arī pie priekšnosacījumu izveids attiecībā uz ilgspējīgiem produktiem. Biodegviela, kas ietekmē kukurūzas cenas, un tas viss savā, tajā pašā laikā ietekmē arī pārtikas cenas globālajā tirgū. Šogad, jau šogad redzam, ka klimata politikai ir zināmi rezultāti, un tas rada spiedienu savukārt uz cenām. Daudzās pasaules daļās ir novēroti arī sausuma periodi, uh, un arī tas rada vēl tikai tālāku ietekmi paralēli krīzes radītajiem apstākļiem, un beig beigās tas viss sasaucas un ietekmē pārtikas pieejamību. Tika minēti ļoti dažādi vairāki faktori, visi referents minētie faktori ir patiešām svarīgi, Un nedrīkstam aizmirst par cilvēktiesībām, ko apdraud šobrīd šī brīža krīze. Liels jums paldies! Un, kā jau minēju, tad mums ir paredzēta vēl viena diskusija par šo dokumentu decembrī un pēc tam janvārī. Un martā šis jautājums tiks pārunāts plenāru sesijā. Un nu varam atgriezties pie septītā darba kārtības punkta, jo redzu, ka ir ieradies Tavāres kungs. Gribētu norādīt, ka daudzi no mūsu apakškomitejas biedriem ir arī attīstības deve komitejas biedri. Daži no kolēģiem a, piedalās paralēli tātad arī citā sanāksmē, brīd laiku pa laikam viņi dodas ārpus no zāles, lai dotos balsot deve komitejā. Bet, nu, došu vārdu Tavares kungam. Šobrīd esam tikuši līdz septītajam punktam mūsu darba kārtībā Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšana. Lūdzu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os colegas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Jo īpaši vēlētos pateikties tiem kolēģiem, kas pēc brītiņa dosies uz deve komitejas sanāksmi, ja nu viņiem tas jādara. Un šobrīd vēlētos izteikties par Alfa Svensen kunga ziņojumu deve komitejā. Tas ir atzinums saistībā ar cilvēktiesību stratēģiju. apakškomitejā vienmēr tiek ņemti vērā arī citu komiteju atzinumi, un bieži vien, jāsaka, viedokļi dažādās komitejās atšķiras. Un, bet šajā gadījumā jāsaka, ka Alfa Svensona ziņojums nav piemērs šādai manis minētai situācijai. Šis atzinums patiešām labi atbilst gan DV komitejas, gan arī apakškomitejas pieņemtajai nostājai. Tādēļ, jāsaka, nevaru uh, nekādu kritiku veltīt Svensona kunga darbam. Tieši pretēji, manuprāt, viņa ieguldījums ir patiešām vērtīgs un aktuāls. Un tas sniedz savu ieguldījumu arī mūsu darbā. Manuprāt, tādēļ ir vērtīgi nonākt um, pie kopsaucēju un izteikt um, atbalstu gan šim atzinumam, uh, gan arī citām atziņām, pie kā nonāks deve komiteja attiecībā uz manu ziņojumu, un arī viņu viedoklis attiecībā uz balsojumu sarakstu, un attiecīgi kā to vajadzētu plānot. Es nezinu, vai Svensona kungs šobrīd atroda šajā zālē. Nē, šķiet, ka tomēr nē. Nu, man it kā teica, ka iespējams viņš varēs šeit būt un piedalīties, bet jebkurā gadījumā nevēlētos pārāk daudz laika veltīt šim jautājumam. Mēģināšu pavisam īsi izdarīt rezumējumu par viņa atzinumu. Pirmkārt, viņš īpaši uzsver uz to, ka Eiropas Savienībai nepieciešams um, ieņemt centrālu lomu attiecībā uz visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Tas ir um, starptautiskā līmenī svarī, svarīgākais jautājums mūsu darba kārtībā, bet, lai Eiropas Savienība varētu to izdarīt, ir nepieciešams nodrošināt konsekvenci visās politikās. Eiropas Savienībai ir jānodrošina šī virzība ceļā uz cilvēktiesību ievērošanu, bet tajā pašā laikā nepieciešams izvēlēties proaktīvu pieeju visās mūsu politikās Eiropas Savienībā. ir jāaizsargā cilvēktiesību ievērošana un mums ir šis jautājums um, jāuzstāj tātad gan globālā līmenī, starptautiskajā arēnā, gan arī Eiropas Savienībā. Kas attiec uz konsekvenci, mums jāpārliecinās, lai šī politika, šis elements tiktu integrēts visās politikas jomās, bet tajā pašā laikā ir svarīgi sekot šiem um, šīm idejām arī darbos, ne tikai vārdos. Deve komiteja savā atzinumā ir norādījis, ka cilvēktiesības ir, tātad nav tikai tāds um, mākslīgs elements, ko varam pielikt un integrēt citās politikās. Nē, cilvēktiesības ir būtiskas, un tās ir jāievēro. Un šeit runājam arī par trešajām valstīm, par demokrātisko plurālismu. Nu, ir jau viss ir kā ļoti skaisti, bet ar to nepietiek, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu. Un tādēļ Eiropas Savienībai ir jāizmanto instrumenti, kas ir radīti pēdējo gadu gaitā. Un par tiem arī šeit tiek runāts tātad ED, EED un citi. Arī deve atzinumā, tāpat kā manā ziņojumā, ir norādīts, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams veikt šo tālāko darbu un uzraudzību attiecībā uz cilvēktiesību klauzulām saistībā ar trešām valstīm noslēgtajiem nolīgumiem. Arī mēs uzskatām, ka šeit ir vērojami zinām trūkumi. Deve komiteja mums piekrīt. Mēs zinām, ka šīs normas netiek pienācīgi īstenotas. Mēs arī atzīmējam, ka trūkst efektīvu mehānismu un instrumentu, kas, lik, kas mums ļautu piespiest šīm valstīm īstenot un ievērot šīs klauzulas no Eiropas Savienības puses. Šiem instrumentiem nav pietiekami, um, tātad nav mums šo pietiekamo instrumentu, kas ļautu mums efektīvi to darītu, un tas ir elements, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Cilvēktiesību klauzulas ir saistīts ar kopējām darbībām, kopēju rīcību sadarbībā ar trešajām valstīm, bet reizēm tās tiek apturētas, ir brīdinājuma sistēmas un dažādi korekciju mehānismi, kas tiek izmantoti pirms līguma apturēšanas. Bet mums ir um, jānodrošina, lai šīm normām, šīm prevencijas normām būtu lielāks spēks. Ir ļoti labi, ka Deve komiteja ir uz to norādījusi, un arī mēs esam nākuši klējā ar vairākiem, vairākiem saistītiem komentāriem un priekšlikumiem. Nu, tas ir tas, kas man būtu sakāms par Deve komitejas atzinumu. Vienīgais trūkums, ko es pamanīju šajā dokumentā, ir kāda lieta, ar ko esmu saskāries arī es pats. Nu, ir dažādi trūkumi, bet no otras puses mums jārunā par sociālo atbildību no uzņēmumu puses. Esam par to runājuši gan ar ānu referentiem, gan arī divpusējās sanāksmēs, strādājot pie manis izstrādātā atzinuma. Un jāsaka, arī mums pašiem bija grūti izstrādāt uh, teksta redakciju saistībā ar uzņēmu, uzņēmumiem un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī cilvēktiesībām un sociālo atbildību šādā kontekstā. Mums bija visai grūti izstrādāt labu teksta redakciju, tādēļ mēģinājām nonākt pie kompromisa, kas ap, apmierinātu visas puses. Bet, nu, tas ir viens no mīnusiem, ko es kā referents šeit pamanu, un uz to norādījuši arī vairāk citi kolēģi. mēs parlamentā esam atklājuši, ka Eiropas Savienībai nevar būt um, politika, kas sastāv vienkārši no tukšiem solījumiem saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Bet, ja Eiropas Savienībā uzņēmumi tiešā veidā, konkrētā veidā um, piever acis uz pārkāpumiem, nu, tas mums rada patiešām lielas bažas. Tomēr no otras puses jāsaka, tā ir problēma, ko ir visai grūti novērst. Un šajā ziņā parlamentam vēl visai daudz darba darāms. Mums ir jāizstrādā konkrēti priekšlikumi, adresēti komisijai, padomēji, ārējās darbības dienestam, kas risinātu šīs problēmas. Ir jārunā, mums nepieciešams uh, vairāk informācijas, mums jāzina labākā veidā, kā darbojas uzņēmumi, un mums jāgarantē arī iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem, ka ne cents no viņu nodokļos nomaksātās naudas netiek veltīts tādai nepieņemamai praksei, kas pārkāp cilvēktiesības. Tas ir lietas, par kurām noteikti jādomā arī delegācijām, jo bieži vien delegācija pārstāvi ir tie pirmie, kas uzzina par šādu veidu cilvēktiesību pārkāpumiem. Un uzņēmumi, tajā skaitā arī Eiropas Savienības uzņēmumi, reizēm netiešā veidā līdzdarbojas šādā veidā. Mums ir nepieciešams, nepieciešami efektīvi šādi pretspēki, nu, vai likumdošanā, krimināla kodeksā noteikti um, pasākumi vai sankcijas. Deve komiteja tā īsti nav pievērsusies šim jautājumam savā atzinumā. Uh, Un, manuprāt, ir būtiski par to domāt. Mums nepieciešams iegūt Eiropas Savienības uzņēmumu atbalstu. Tas ir jā, mums jāstrādā efektīvā veidā, bet tajā pašā laikā vēlētos norādīt, ka šis jautājums, kas ir atspogļots mūsu ziņu, atzinumā, nu varbūt nepietiekamā veidā. Un nobeigumā vēl kāda lieta saistībā ar rītdien paredzēto balsojumu ārlietu komitejā. Strasbūras sesijas laikā mums bija sanāksme, kas bija veltīta darbam pie kompro, kompromisu grozījumiem, un es darīju visu, kas, ir, kas bija manos spēkos, lai nodrošinātu, ka apakškomitejas biedru iesniegtie grozījumi tiktu iekļaut un lai mums būtu cik vien iespējams plaša vienprātība saistībā ar jautājumu, kas mums visiem tik ir, ļoti, ir tik ļoti svarīgs. Mēs visi vēlamies nodrošināt, lai mums būtu elastīga, efektīva uh, cilvēktiesību aizsardzības politika gan Eiropas Savienībā iekšēnē, gan arī ārpus tās. Nu, un tas pats mums ir jāizteno arī Eiropas institūcijās. Es augsti vērtēju kolēģu veikto darbu un vēlētos aicināt parlamentu kā iestādi strādāt efektīvāk. Mums īpaša uzmanība jāpievērš mūsu pašu rezolūciju mērķiem, rezultātiem. Nepieciešams noturēt uh, plašākas debates un arī delegācijās būtu aktīvi jāstrādā pie šiem jautājumiem. Ir jānodrošina, lai būtu pietiekami daudz cilvēku, kas strādā pie šiem jautājumiem. Esmu darījis visu, kas manos spēkos, kā jau minēju, lai panāktu kolēģu grozījumu priekšlikumi tiek iekļauti. Un, manuprāt, um, panāca zināms rezultāts. Mums bija 18 kompromisa grozījumi, par kuriem rītdien notiks balsošana. Nu, jāsaka, līdz šim brīdim uh, neesmu saņēmis nekādas norādes, ka politiskās grupas būtu neapmierinātas. Nav izskanējuši arī nekādi aicinājumi balsot pa daļām vai kā citādi. Nu, protams, esmu gatavs uh, uzklausīt arī kritiku, ja nu tāda būtu, līdz pat pēdējiem brīdim esmu atvērts. Ja nu kādi priekšlikumi attiecībā uz motiskiem grozījumiem tomēr būtu. Bet šobrīd viss rit gludi. Esmu pateicīgs kolēģiem par sadarbību šajā pēdējā sanāksmē. Uh, kas mums bija par šo jautājumu un ne tikai attiecībā uz kompromisu grozījumu izstrādi. Un reizēm bija augsti jāvērtē arī kolēģu sniegtie skaidrojumi, kas man bija nepieciešami, lai pareizi saprastu grozījumu mērķi. Var teikt, ka vairums no iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem noteikti būs iekļauti rītdienas balsojuma sarakstā, un vairums, vairāk nekā 90% no grozījumiem no manas puses ir vērtēti ar plusa zīmi. Tas nozīmē, aicinu balsot par tiem. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies, Tavares kungam. Došu vārdu ēnu referentiem. Kinga Gala ir zālē. Uh, the... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par to, ka viņš izvēlējās ļoti atvērtu pieeju. Nav šaubu, ka Tavareškungs ir gatavs meklēt kompromisus un iesaistītajos pēc iespējas vairāk deputātu grozījumu. Tiešām grozījumu ir daudz, es arī varu piekrist, ka uh, Lielāko daļu grozījumu tautas partija var, aiz, var eh, rekomendēt un atbalstīt. Mums ir problēma tikai ar vienu grozījumu. Diezgan nopietna problēma ir ar desmito kompromisu. Domāju, ka pie tā ir jāatgriežas un vēlreiz jādiskutē par to ar referentu. Manuprāt, viss ziņojums ir ļoti visaptverošs Tās tiešām piemin visus tos jautājumus, kas būtu pieminami runājot par Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģiju. Mēs savos grozījumos mēģinājām rast tādu gludāku formulējumu un arī pozitīvāku formulējumu, lai šis ziņojums kopumā izskanētu pozitīvāk. Mēs piekrītam referentam kopumā, uzskatām, ka ir nepieciešama lielāka efektivitāte šajā jomā. Vispār runājot par cilvēktiesībām, mums jādarbojas efektīvāk. Es vēl sazināšos ar referentu par desmito kompromisu, taču domāju, ka kopumā varam atbalstīt šo ziņojumu, šo atzinumu. Paldies! Paldies, Kinga Gala! Paldies par to, kas niedzāt savas politiskās grupas viedokli. Tagad aicināšu izteikties Svensonu kungu. Viņš, kā jau mēs dzirdējām, bija DV komitejas atzinuma autors. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Tavareša kungs! Manuprāt, jūsu atzinums ir izcils par šo svarīgo tēmu, jūs rakstiet. Manu atzinumu DV komiteja pieņēma vienbalsīgi, un es gribētu pavisam īsi jūs iepazīstināt ar svarīgākajiem savā atzinuma punktiem. Es ļoti ceru, ka AFET komiteja arī atbalstīs šos punktus savā balsojumā. Skatoties no attīstības perspektīvas, protams, mēs ļoti priecājamies par to, ka uz tiesībām balstīta pieeja tiek izvirzīta visās Eiropas cilvēktiesību attiecībās. Tavareša kungs to piemin tā kā garām ejot, bet es domāju, viņš to varētu vēl vairāk uzsvērt. Ir nepieciešama konsekventa pieeja. Par to manā atzinumā runa ir ceturtajā pāntā. Es gribētu aicināt jūs komiteju to atbalstīt un arī afet komiteju atbalstīt. Un visbeidzot gribētu izcelt sestā pānta svarīgumu. Tajā runa par cilvēktiesību izvērtēšanu. Uh, budžeta atbalsts sniegšanā attīstības valstīm. Tāpat svarīgs arī septītais pāns, kurā es runāju par Eiropas Savienības demokrātijas fondu un atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem citās valdīs. Tas arī, tas arī ir viss. Lielas paldies! Tagad gribētu aicināt izteikties Svona kungu no ārējās darbības dienesta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos ļoti īsi, gribētu pateikt tikai to, ka es esmu daudz darbojies cilvēktiesību stratēģijas jomā, un tādēļ esmu ļoti priecīgs dzirdēt, ka arī parlaments reaģē uz to. Par dažiem atzinumā minētajiem punktiem. Par dažiem deve komitejas atzinumu punktiem gribētu uzsvērt, ka piektais, sastais un septītais punkts ir punkti, pie kuriem notiek darbība, proti cilvēktiesību stratēģijas tiek sasaistītas ar palīdzības sniegšanu šīm valstīm. Cilvēktiesību situācijas novērtēšanas ņemšana vērā uh, budžeta atbalsts sniegšanā. To mēs jau darām kopš aprīļa. Ir izveidots jauns organisms, jauna struktūra budžeta atbalstā, vadības komiteja, kuras uzdevums ir pārliecināties par to, ka budžeta atbalsts tiešām tiek sniegts tad, ja tiek aizstāvēts cilvēktiesības. Aizsargāt cilvēktiesību aktīvistus. Jūs runājat par to. Tas ir jautājums, kas uh, ir mūsu augstās pārstāvs darba kārtības pašā augšgalā. Tas ir jautājums, ko virza vesela virkne dalību valstu. Viena no iniciatīvām ir Shelter City iniciatīva, proti patvērumu pilsētas iniciatīva. tas ir jautājums, kas tiek iekļauts mūsu rīcības plānā. Manuprāt, tas atspoguļo arī to, cik nopietni ir daudzie punkti, kurus jūs esat iekļāvuši savos atzinumos. Nobeigumā gribētu teikt, ka, protams, mēs ļoti gaidām kompromisu grozījumus, Un tad arī varēsim izteikt savu viedokli par tiem, kad būsim tos saņēmuši un iepazinušies. Paldies! Paldies, Svona kungam! Vai kāds no klātsošiem vēl gribētu kaut ko teikt? Ja nē, tad tavāreša kungs. Jā, priekšsēdētāji, paldies! Nobeigumā angliski gribētu izteikt pavisam dažus īsus komentārus. Pirmkārt, kolēģim Svensonam. Es jau iesākumā pieminēju jūsu atzinumu Es teicu, ka es pilnībā piekrītu jūsu atzinumam. Daudz no jūsu atzinuma pantiem, kā grozījumi, nonāks arī manā atzinumā, un es esmu balsošanas sarakstā rekomendējis deputātiem atbalstīt šos punktus. Ļoti labi, ka Deve komiteja sniedz savu atzinumu un piedalās vispār šajā darbā. Jūsu priekšlikumi tiešām ir ļoti svarīgi tie palīdz veidot tādu blīvāku, konsekventāku pieeju cilvēktiesībām kopumā. Šī pieeja nedrīkst būt virspusēji. Kā jūs pats zināt, attīstībai ir ļoti būtiska loma cilvēktiesību ievērošanā, plurālismā, tiesiskuma iedibināšanā. Es eh, ar prieku atbalstu jūsu atzinums, Vensona kungs, un manuprāt, ir lieliski šo ziņojumu saskaņot ar, atzinumu saskaņot ar mūsu atzinumu. Paldies kolēģei Kingai Gāli par to sadarbību, kas mums jau bija kompromisu grozījumu rakstīšanā. Protams, tiksimies un pārunāsim vēl to, ko iespējams darīt desmitā kompromisa grozījuma uzlabošanas vārdā. Paldies arī Svana kungam no ārējās darbības dienas par komentāriem. Šīs jau ir trešās vai ceturtās debats par manu atzinumu. Manuprāt, mana atzinuma kvalitāte, satura kvalitāte ir uzlabojusies priekšsēdētāja rīta AFET komitejā notiks balsojums, Kā jau es teicu, lielākā daļa grozījumu ir ļoti atbalstām. Lies paldies! Paldies tev, Areškungam! Paldies ēnu referentiem! Paldies Svensson kungam, kas šeit pārstāv DB komiteju! kā referents saka, rīt notiks balsojums afet komitejā, eh, rīt pēcpusdienā. Līdz ar to šī tēma šodienas debatēs ir izskatīta. Rīt pulksten trijos mums ir paredzēta uzklausīšana. Uzklausīšana būs par Janušu Kolčaku, Korčaku. Diemžēl vienlaiks notiek gan uzklausīšana, gan balsošana afetā. Nu, es, protams, jūs uzaicinu piedalīties šajā uzklausīšanā par Janušu Korčaku kurš ir ļoti būtiska personība. Viņam bija liela loma bērnu tiesību aizstāvībā. Janušs Korčaks ir rakstnieks, humanists, ārsts un skolotājs. Viņš kāra laikā cīnījās par bērnu tiesībām geto, viņš izmantoja savas prasmes, savu talantu, savu spēku, lai aizstāvētu bērnus. Visa viņa dzīve ir bijis veltīta bērnu aizstāvībai. Uzklausīšana būs iespēja runāt par bērnu tiesībām. Uzklausīšana ir veltīta Janušam Korčakam, kurš turpina mums būt, visiem būt kā piemērs. Gribētu ieteikt jums izlasīt arī viņa sarakstīto grāmatu. Es pats ar lielu interesi izlasīju šo grāmatu. Korčak kungs eh, ļoti emocionāli apraksta savu dzīvi. Bez tam pirmajā stāvā ir paredzēta arī izstāde, kas ir veltīta Janušam Korčakam. Jā, kā jau es teicu, diemžēl šie notikumi pārklājas, būs gan balsojums ārlietu komitejā, gan arī šī uzklausīšana. Mūsu apakškomitejas Nākamā tikšanās ir uz paredzēta 29. 28. 29. novembrī Briselē. Esam izsmēluši visu darbu kārtību. Gribu pateikties visiem klātsošiem, pirmkārt jau deputātiem komisijas pārstāvjiem, Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvim, visiem viesiem un arī klausītājiem. Lielas paldies, ka piedalījāties šajā sēdē. Paldies par uzmanību. Nu vēl visiem patīkam vakaru. Yeah. Yeah. We've got already 50 registered, okay. so I think it would be quite good.